Jā, liebe kolēģinnen un kolēģi, bitte nehmen Sie. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Begrüße Sie ganz herzlich. Sirsnīgi sveicu mūsu komitejas sanāksmē. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ir mums priekšlikuma attiecībā uz darba kārtības grozīšanu par 12. un 13. punktu. Können Sie bitte die Lautsprecher sonst ein bisschen aufdrehen? Jetzt geht's, ja? Jā, varbūt varētu mazliet skaļāk pagriezt skaļruņus. Jā, tagad visi var dzirdēt. Tātad mēs runājam par darba kārtības pieņemšanu un mums attiecībā uz 12. un 13. punktu, kas ir Tad ir jautājums šos, e, ir priekšlikums vispirms balsot par šiem diviem, 12, 13, par tiem balsosim vispirms rīt. Ja? Nav iebildumu. Ļoti labi. Tad deba kārtība ir pieņemta ar šīm nelieliem grozījumiem. Tālāk mums ir tulkojums, kā parasti. Tātad tulkojums ir kā parasti. Igauņu, maltiešu, e, igauņu un maltiešu valodas nav, bet horvātu valodā jūs varat klausīties. Nākamajā pirmdienā, 12. novembrī, būs papildu sanāksme, papildu komitejas sanāksme. Par, runāsim par ETS backloading. Runāsim par komisijas priekšlikumu, komisāri būs klāt, eksperti būs klāt, ar visiem varēsim pietiekami ilgi diskutēt, jo no 3 līdz 18.30 mums būs iespēja izdiskutēt šo jautājumu. Tātad Jan 2Q4 mums ir šī sanāksme, nāciet. Nākamā, e, tātad pēc tam 13. novembrī būs uzklausīšana e, kandidātam, kas kandidē uz Džona Dalī vietu. Arī no 3 līdz 18.30 mēs tad attiecīgi uzklausīsim. Trešais paziņojums attiecībā uz un civilās aizsardzības mehānismu mums ir uh, seminārs. ASP 5E2 uh, 15. novembrī. Un tad mēs runāsim. Tātad no 15.00 ASP 5E2. G3, tad tur būs savukārt būs, būs uh, seminārs pū, pār, uh, um, par kravas mašīnām. Tā ka mēs aspekti mums ir protokoli uh, 6. septembra un 19. 20. septembra protokoli. Ja nav iebildumi, tad tie ir apstiprināti. Tagad ir nākamais darba kārtības punkts - trešā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. Un Pēter Līs gribētu izteikties lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, tagad mums ir nepieciešams vēlēt. Un mūsu kolēģi Juta Hauka norādīja, ka tagad jau ir puslaiks un ka ir nepieciešams nākamreiz, kad uh, notiek kādas izmaiņas prezidijā, būtu nepieciešams pieaicināt arī visnotaļ kompetentas sievietes, lai viņas varētu sadarboties ar mums. Un tagad mūsu kolēģis ir kļuvis par ārkārtīgi kompetentu Ungārijas prezidentu, un līdz ar to mēs varam tagad kādu ievēlēt. Esam diskutējuši starp nacionālajām delegācijām, un varu tagad jums sniegt informāciju, ka varējam tiešām atrast arī lieliski kvalificētu sievieti mūsu kolēģi Krista Klāsa. Viņa strādāja daudzus gadus, jau kopš 94. gada mūsu mūsu komiteju un par pesticīdiem, biocīdiem. Viņi ir pat rakstījusi ziņojumus, viņi daudzos jautājumos ir piedalījusies. Un tāpēc arī ņemam vērā Jutas Haukas teikto un arī citu sieviešu teikto. Mēs tiešām vēlamies, lai mums priekšā prezidijā sēž arī kāda ārkārtīgi kompetenta sieviete no EPP. Labi. Tas ir priekšlikums. Skatos, ka neviens nav pieteicies izteikties, līdz ar to mēs varam darīt šādi. Mums tagad ir uh, viens vienīgais priekšlikums un varam pieņemt ar aplausiem. Tātad, jā, nav iebildumu lūdzu, tad ar aplausiem. Nu, tad līdz ar to mūsu kolēģe Klāsas kundze ir ievēlēta. Lūdzu, nāciet te papriekšā. Un ich gratuliere Ihnen. Sirsnīgi sveicu. Jūs esat. Uh, priekšsēdētāja vietniece, pārstāv tagad mūsu komiteju. So, ich bin froh, jetzt. Ļoti labi. Tagad mums visi priekšsēdētāji ir ievēlēti, viss ir kārtībā, varam turpināt darbu. Tagad lūdzu Kukovičs kundze. Lūdzu. Uh, oprostite, uh, predsednik. Uh, želela bi. Es... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sniegt jums informāciju. par mūsu komiteju, kas ir atbildīga par vidi un pārtikas drošumu. Vēlos sniegt informāciju par katastrofu Slovenijā. Visas upes Slovenijā šobrīd ir pārplūdinātas, cilvēki cieš no plūdiem, un daudzas Daudzas mājas un uzņēmuma ēkas cieši no plūdiem. Un tā kā es esmu deputāts šajā komitejā, vienkārši sniedz jums šo informāciju, bet esmu pārliecināta, ka nākotnē būs arī solidaritāte attiecībā uz šo gadījumu. Jā, paldies, kolēģi, paldies par šo informāciju, un tiešām mēs noteikti solidāri izturēsimies Um, pret šo jautājumu un ceram, ka gala galā viss būs labi un ka nebūs vēl arī citu bojājumu papildu tiem, kas jau ir nodarīta. Tagad ir nākamais darba kārtības punkts, piektais - prioritārās vielas ūdens resursu politikas jomā. Un uh, mums jau ir bijusi viena diskusija, un mūsu referents ir Rihards Zēbers. Esam uzaicinājuši arī ekspertus no uh, ģenerāla direktorāta Envi, no ģenerāla direktorāta Sanko speciālista negribēja piedalīties, un, diemžēl, mūsu, um, mūsu prezidentūras pārstāvī šobrīd atrodas Atēnu lidostā, tā viņa varēja izlidot, jo ir tehniskās problēmas, un līdz ar to uh, Sanāk mums tikai DGNV klāt, pārējais institūcijas attiecīgi nav pār, pārstāvētas, bet tagad lūdzu Zēberekungs. Paldies priekšsēdētāji, pirmkārt vēlos sirsnīgi sveikt Kristu Klāsu, ļoti jauki, ka mums tagad ir arī sieviete vides komitejā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi un nepieciešams. Vēlos arī teikt mūsu kolēģijai Kukovičai, jā, tas, kas notika Slovenijā, tas skaidri norāda uz to, ka mēs esam eiropieši un ka mums ir nepieciešams strādāt pie daudziem svarīgiem dokumentiem, piemēram, direktīvu par plūdiem, pie kuras es pats esmu strādājis, bet, diemžēl, plūdi un citas katastrofas notiek arvien biežāk, tāpēc ir nepieciešams nopietni strādāt. Man ziņojums, kā priekšsēdētājs jau ir teicis, par šo ziņojumu jau bija viena diskusija, un uh, ir jau noteikts arī datums, līdz kuram drīkst iesniegt grozījumus. Vairāk kolēģi jau ir to izdarījuši, un šodien bija paredzēta Eh, vēl viena viedokļa uzklausīšana, tā lai vēlreiz varētu iegūt dažādus viedokļus, vēlreiz izdiskutēt kopā ar ekspertiem, bet, nu, kā jau mēs dzirdējām, un tā bija Dagmāra Rodbere, viņa pauda dažādus viedokļus, bet, diemžēl, eh, daži eksperti nav atnākuši, arī kolēģi nav klāt, un tāpēc arī pat prezidentūras nav. Varam teikt, ka ne visi viedokļi ir pārstāvēti, taču šis dokuments. Šeit mums ir pētījums, un mēs varam arī objektīvi diskutēt, varam paskatīties, kur ir šie svarīgie punkti. Nelos atgādināt, ka komisija, ņemot vērā ūdens uh, ietver direktīva, ir izvirzījusi uh, sarakstu ar prioritārām vielām ūdens resursu politikas jomā, bet vēlos atgādināt, ka mēs šeit primāri nerunājam par cilvēku veselību un dzeramo ūdeni bet drīzāk runājam par to, kā Eiropas ūdens tilpnes, kā arī citas ūdens tilpnes uh, varētu būt uzturētas līdz 2015. gadam pareizā ķīmiskajā līdzsvarā. Un ir nepieciešams attiecīgi līdzsvara dažādu vielu sastāvu, un šobrīd ir 15 papildu vielas, kas ir izvirzītas, kas ir jākontrolē. Un dažādi eksperti no dalību valstīm arī bija klāt, arī ieinteresētas personas, uh, Un šobrīd saraksts mums ir, saraksts ir jā, jāizdiskutē vēl. Un es varu teikt, ka šobrīd mums ir saraksts, kas ir zinātniski pamatots. Protams, ir paredzēts joprojām pētīt šo, šos jautājumus, bet priekšlikums ir labs, un tāpēc būtu nepieciešams pieņemt uh, lēmumu jautājums joprojām paliek par to, kā mēs risināsim jautājums par trīs medicīniskām vielām, kas ir tīpaši saistīts ar ūdens tilpnēm, kas atrodas pilsētās, vai jau tagad būtu nepieciešams pieprasīt, lai eksistētu vīdes aizsardzības normas attiecībā uz šiem trīs medicīniskiem produktiem, Un tas nozīmē, ka būs nepieciešams uh, iztērēt zinām naudas summu, lai iztīrītu ūdeņus. Un viens no aspektiem, kas ir saistīts ar priekšlikumu komisijai un komisijas priekšlikumā, tiek runāts tieši par ieviešanas izmaksām un par izmaksām, kas būs, uh, ja šīs normas netiks ieviestas, ko, kas komisija bija arī jādara saskaņā ar uh, attiecīgo reglamenta punktu, un šobrīd komisija tieši šajā jautājumā nav sniegusi pietiekam precīzi informāciju. Tātad šobrīd notiek diskusijas padome, un viņi visu laiku, protams, runā par izmaksām, un diemžēl tās valstis, kas ir pāri to, lai varētu arī šīs vielas iekļaut sarakstā, šīs valstis ir mazākumā, lielākā daļa valstu neatbalsta iekļaušanu, un nu, viedoklis, kas šobrīd valda, ir tas, ka attīrīšanas rezultāts nav proporcionāls ieguldījumiem. Ir paredzēts vēl viens pētījums, kas ir saistīts par to, ka šeit varētu būt izmaksas 17 līdz 19 eiro uz vienu personu gadā. Un šeit es runāju ne tikai par šīm trīs medicīniskām vielām, par ko esmu runājis, bet arī par citām vielām un par ilgtermiņa risinājumu, jo mērķis tiešām ir attīrīt ūdeņus. Tiek runāts arī par ozona izmantošanu, par ogļu filtriem un tā tālāk. Tie ir nākotnes varianti, bet jautājums vienmēr ir par to, kad mēs to visu ieviesīsim. Tāpēc arī mans priekšlikums ir tāds, ka mums ir nepieciešams, nepieciešams tādus uh, vielas kā diklofenāks un uh, sieviešu hormoni, kas arī tiek izmantot medicīnā un kas tiek izvadīti attiecīgi ūdeņos, ka ir nepieciešams attīrīt un šobrīd piedāvāts līdz 2020. gadam un vēlākais līdz 2026. gadam. Un padomi šobrīd cīnās, lai lielāka daļa dalību valstu atbalstītu tieši neiekļaušanu Un nu, šeit rodas mums problēmas, jo, piemēram, apvienotās karalistas eh, pārstāvis ļoti konkrēti un no, nopietni argumentē pret to, lai šīs vielas tiktu iekļautas. Jautājums par vielām. Eh, lielākoties atskaitot šīs trīs vielas, ko es pieminēju, lielākoties citos jautājumos nav problēmu nekādu. Uh, tiek runāts par četriem gadiem, kad vēl ir iespējams neiztīrīt šo konkrēto vielu, respektīvi nepārbaudīt arī vielas koncentrāciju, un šeit dalība valstis daudzos gadījumos piekrīt, taču viņi arī norāda uz to, ka arī uzraudzība prasīs diezgan liels līdzekļus jautājums par drošību, par politisko interesi, tas ir jautājums par sastarpējo saikni, par crosslinks, jo mēs šeit runājam par vielām, kas jau tiek regulētas Eiropas Savienības tirgū un uh, jau atrodas uh, tirgū attiecībā ar Uh, leģitīmu atļauju uh, saskaņā ar rīču direktīvu, tie var būt biocīdi un tā tālāk, un tad kā šeit ir saikne starp oficiālo atļauju, oficiālo licenci, kas tiek izsniegta Eiropas Savienībā, un attiecīgām problēmām, kas ir saistīts ar šo pašu vielu atrašanos ūdenī. Šeit vēl ir nepieciešams saikni noskaidrot, jo jautājums ir par koncentrāciju. Ja kāda viela uh, ūdenī atrodas pārmērīgā koncentrācija, tad tā attiecīgi kaitē un būtu nepieciešams ieviest šeit uh, tiesiskās sekas. Un par to mēs runājam savādāk, sanāk, ka mēs jau runājam nevis tikai par ūdens politiku, bet arī par uh, sabiedrības veselības politiku, un tas šobrīd nav mūsu mērķis. Protams, šie jautājumi skar mūsu komitejas kompetenci, bet šeit atceramies, ka mēs runājam tieši par ūdens kvalitāti no šī aspekta. Nu, tad ņemot vērā to, ka diskusija jau ir notikusi, bet noteikti diskusija tagad turpināsies, un ar lielu interesi uzklausīšu jūsu komentārus. Lielas paldies Rihardam Zēberam. No Zviedrijas mums pārstāvja nav, bet par pētījumu jau tika runāts. Jums ir jābūt informācijai sanāksmes dokumentos, tātad pētījums ir, bet mums ir pārstāvis no apvienotās karalistes. Nu, tad attiecīgi varam uzklausīt mūsu pārstāvjus. Pirms es ļaušu izteikties mūsu kolēģiem, vēlos aicināt izteikties komisiju Pēteru Gameltofu no uh, ūdens resursa aizsardzības uh, nodaļas. Lūdzu. Thank you. Thank you very... Paldies priekšsēdētāji par man doto iespēju paskaidrot uh, detalizētāk šī priekšlikuma uh, priekšvēsturi. Uh, Es eh, pavisam īsi ieskicēšu to. Šī likumdošanas priekšlikuma nolūks ir aktualizēt 2008. gada direktīvu, kurā ir noteiktas prioritārās vielas un kas nodefinē vidas kvalitātes standarts minētajām vielām. Mēs esam uh, veikuši ļoti visaptverošu zinātniskās izpētes uh, procesu, lai sagatavotu 15 konkrētus priekšlikumus. Sākumā gāja runa par apmēram 2000 vielām, kas uh, tika reducētas balstoties uz zinātnieku atklājumiem un dalību valstu viedokli. Komisijas Neatkarīgā eh, zinātnes komisija ir eh, izvērtējusi, kādas ir drošais koncentrācijas līmenis šīm vielām un tika izvēlēts tātad 15 vielas, jo ir gūt pierādījumu tam, ka šo vielu koncentrācija ūdeņos pārsniedz eh, pieļaujamo drošuma līmeni. Mūsu nolūks nav paslaucīt lietas vienkārši zem tepiķa un aizmirst par to. Runa ir par to, ka ja vidē tiek konstatētas vielas, kur koncentrācija ir pārāk augsta, tad mums ir pie tā jāstrādā. Mēs esam ierosinājuši arī tā saucamo watchlist, lai uzlabotu mūsu informāciju par šo vielu izplatību un atrašanos vidē. Un vispēcot ir jautājums uh, par ķīmiskajām vielām, kas vairs netiek izmantotas, bet kas atrodamas atkā, apkārtējā vidē. Un mēs noteikti mēģinām, turpināsim strādāt pie tā, lai šīs vielas nekaitētu cilvēkam. Tālāk jautājumā par izmaksām un uh, farmācijā izmantojamām vielām. Šie ir jautājumi, kas ir izraisījušas lielākās debatas. Kā jau Zēberkungs pieminēja, šeit ir zināms sa sasaistība ar rīču un uh, biocīdu likumdošanu, kas attiecās uz uh, bioloģiskās auga aizsardzības līdzekļiem, kā arī farmacētiskajiem produktiem. Dalībvalsts upes basēnu apsaimniekošanas plānos nosaka to, kādas pasākums tās veiks šīs likumdošanas ieviešanā. Tādēļ, diemžēl, komisija nevar izvērtēt, kādus pasākumus, cik dārgus vai cik lētus dalībvalstis veikšai sakarā. Ietekmes izvērtējumā ir informācija Eh, kas attiecās uz eh, farmācijā izmantojamām vielām, tad šeit tika izmantot galvenokārt informācija eh, no Šveices apvienotās karalists, tāpat turpinām saņemt informāciju no Vācijas par to, cik izmaksās šādu vielu. Um, Atdalīšana no notekūdeņiem. Jāsaka, ka aplēses, kas tikušas veiktas, liecina par to, ka mēs varējām strādāt tikai ar to informāciju, kas mums bija pieejama no dalībvalstīm, no iesaistītajām pusēm, no Eiropas vidas aģentūras un Eirostat. Mēs katrā ziņā esam norādījuši uz to, ka pamats bažām ir, un mūsu norādītās izmaksas ir maksimālās izmaksas, jo te iet runa par uh, ūdeņu attīrīšanu no šīm vielām uh, notekūdeņu izplūdes vietās. Bet, protams, uh, profilaktiskie pasākumi varētu šīs izmaksas samazināt, piemēram, um, Te varētu iet runa par labāku dzīvnieku labturības pasākumu uh, realizēšanu, kas ļautu izmantot eh, veterinārijā eh, medikamentus, eh, kas vidē labāk un ātrāk sadalās un nerada piesārņojumu. Tāpat šeit varētu iet runa arī par atbilstošo kontracepcijas līdzekļu izmantošanu, lai to nonākšanu tālāk apkārtējā vidē neradītu apdraudējumu profilaktiskie pasākumi varētu samazināt uh, to punktu vai vietu skaitu, kur būtu nepieciešama tālāka notekūdeņu apstrāde. Bez tam notiek demogrāfiskas izmaiņas, notiek izmaiņas dalību valstu tautsaimniecībās un ekonomikā. Uh, Un es domāju, tas viss būs izšķirošais faktors, eh, kas eh, ļaus pieņemt lēmumu par šo papildus tīrīšanas pasākumu realizēšanu. Tas nozīmē, ja tiks efektīvāk izmantot profilaktiskie pasākumi, tiks samazināts to vietu skaits, kur ir nepieciešams veikt šos papildus pasākums. Tādējādi būs iespējams samazināt kopējās šīs likumdošanas ieviešanas izmaksas. Tāpat tika pieminēta Eiropas inovācijas partnerība ūdens apsaimniekošanā, kuras mērķis ir veicināt izaugsmu un jaunu darbu vietu radīšanu, lai rastu risinājumu arī šādu veidu vidas problēmām. Notakūdeņu attīrīšana ir prioritāte šeit, un mēs sagaidām, ka pēc iespējas uh, ātrāk šī gada decembrī jau tiks pieņemts strateģiskais plāns un inovācija partnerība ļaus mums atrast efektīvākus risinājumus tam, jo mēs atrodamies tajā jomā, kur mūsu pieredze ir nepietiekama un kur tehnoloģija attīstība noteikti ļaus samazināt ieviešanas izmaksas. Visbeidzot, es gribētu pievērst jūs uzmanību tam, ka ūdeņu apsaimniekošanas pamatdirektīva dod dalībvalstīm pietiekamu rīcības brīvību attiecībā uz pasākumu ieviešanas atlikšanu, kā arī attiecībā uz izņēmumu piemērošanu gadījumos, kad izmaksas ir nesamērīgas. Un gadījumos, ka šīs izmaksas ir nesamērīgas, tad dalība valsts var uh, izmantot šo izņēmumu tajā pat laikā, ja netiek samazināts vispārējais aizsardzības līmenis. Paldies! Paldies, Gamelton kungs! Tagad Kriton Azenis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis nav likumdošanas priekšlikums, eh, kas eh, aizliedz eh, lietot medikamentus vai farmacētiskās vielas, nebūt nē. Te iet runa par to, kā mēs varētu turpināt izmantot šīs farmacētiskās vielas, neradot kaitējumu ūdenim, jo īpaši dzeramajam ūdenim. Tas ir jautājums ir par to, kā sasniegt labāko situāciju. Protams, tam līdz nāk papildus izmaksas, ko rada investīcija nepieciešamība. Bet tas savukārt novedīs eh, pie ekonomikas attīstības, jo tiks radīts jauns darba vietas, kas mums ir tik ļoti nepieciešams. jautājums, eh, vai dalību valstis mm, nespēja ievērot noteiktos laiktermiņus, vai arī tām ir kādas citas problēmas, bet kā jau komisijas pārstāvis teica, šajā direktīvā ir uh, paredzētas izņēmumu piemērošanas iespējas. Dalībvalstīm, ja tās nav spējīgas ieviest šos pasākums noteiktajā termiņā, es gribētu vaicāt komisijai, kā tas pēc jūsu domām ietekmēs eh, darba vietas? Un kāds būs labums vispārējai ekonomikai no investīcijām šajā jomā? Eh, un vai, ja mums izdosies, piemēram, eh, izdalīt šīs trīs farmacētiskās vielas, vai mēs varēsim uh, Uh, atdalīt arī citas vielas, vai šīs investīcijas ļaus mums nodrošināt sabiedrības veselības aizsardzību arī citādā veidā. Paldies, paldies. Tālāk Krāmerkungs lūdzu. Jā, ja, paldies, priekšsēdētāji. Mm, faktiski mums šobrīd ir diskusija, kas jau ir notikusi, tāpēc arī nav nepieciešams pārāk gari šobrīd diskutēt, jo zināmā mērā nekas nav mainījies Mēs skaidri saprotam, ka šo trīs farmaceitisko vielu aspektu vēl jārisina, un te ir dažādi kritiski aspekti. Noteikti visi um, saprot, ka komisija ir pastrādājusi labi, zinātniski pamatot, taču nāk dažādi jauna informācija, jauni pētījumi, kas uzdod jaunus jautājumus. Un tas attiecās uz, uz šīm trīs medicīniskām viet, vielām, vai tiešām būtu nepieciešams šīs vielas iekļaut uh, sarakstā. Un tas nav simtprocentīgi pārliecinoši, jebkurā gadījumā ir nepieciešams jautāt vidas politiķiem, kā šis jautājums ir risināms, uh, vai te ir arī zināmi riski, tāpēc arī man patīk tas, ko saka referents attiecībā uz kompromisiem, ka mums ir nepieciešams akceptēt to, ka ir jāstrādā pie farmaceitiskām vielām, bet te pašā laikā um, te rodas arī zināmas šaubas un problēmas. Tāpēc es nedomāju, ka šeit ir kādas problēmas ar medicīnas uh, vielu direktīvu. Un uh, skaidrs, ka ja ir nepieciešams izfiltrēt no ūdens kādu vielu, tas kaut ko maksā, bet noteikti par šiem jautājumiem vēl jādiskutē. Jebkurā gadījumā ja mēs šeit runājam par tādu, tad par tādu ļoti lokalizētu risinājumu, bet kopumā ir jāsaprot, ka vides politikas aspekti, vides politikas risinājumu vienmēr kaut ko maksā, jo mēs varam runāt arī par dažādam, dažādiem cita veida risinājumiem, dažādiem cita veida ierobežojumiem, bet jebkurā gadījumā viss kaut ko maksā. Tāpēc arī nevar teikt, ka ja tas kaut ko maksā, tad līdz ar to mēs nekādā gadījumā nedrīkstam uh, to pieņemt. Es domāju, ka ir nepieciešams tagad akceptēt to, ka diskusija nav vēl pabeigta un ka mēs noteikti nevēlamies vienkārši izslēgt visas farmaceitiskās vielas a priori, bet jebkurā gadījumā jāpasaka, ka šeit vēl ir jādiskutē, jāuzraugā un ka ir nepieciešams tiešām šo situāciju uzraudzīt un tad attiecībā uz ūdens ietver direktīvu, un referents jau par to ir norādījis, kā arī šeit, arī tās valstis, kas ir bagātas un kurām ir daudz resursu, šīm valstīm ir problēmas ievērot ūdens ietver direktīvas normas. Pat, pat ja mēs runājam par tām valstīm, kas diezgan ambiciozi piegāja šim jautājumiem un, un saprot, kāds ir labums, tad pat viņiem ir problēmas. Lielas paldies Holgaram Krāmeram! Jā, tik tiešām ir pareizi, ka vide maksā. Un slikta vide, manuprāt, arī maksā, un tā maksā veselību. Tagad lūdzu Ankaršlu, Ankaršlutar. Paldies, priekšsādātāji. Žēl, ka e, Zviedri nevar būt klāt, lai iepazīstinātu mūs ar ziņojumu. Es ļoti ceru, ka jums būs pietiekami daudz laika, lai to izlasītu. Es studējot uh, ķīmisko inženieri apmeklēja daudz ūdens attīrīšanas iekārtas. Mūsu valstī daudz šīs iekārtas ir novecojušas. Un ja mēs gribam šo problēmu risināt ar ūdeņu attīrīšanu to uh, notecis vietās, tad izmaksas būs uh, pārmērīgi augstas. Tādēļ, es domāju, būtu ekonomiskais neprāts. Necensties apturēt eh, šo vielu izdalīšanos pēc iespējas ātrāk pārstrādes procesā. Jāsaka, ka noteikti ir jārīkojas proaktīvi, jo pretējā gadījumā būs veiktas investīcijas eh, tādos objektos, tādā infrastruktūrā, kas vēlāk nebūs izmantojama. Tādēļ ekonomiski visefektīvākais risinājums patiesībā ir arī vidē visdraudzīgākais risinājums. Tajā pat laikā ir ļoti svarīgi atcerēties šo savstarpējo sasaisti ar citām direktīvām. Daži cilvēki ir iesnieguši direktīvas piemēram, ar atrunu, ja vien tas nav atragu, eh, atrunāts eh, citā, citas nozars, saistīts nozars direktīvā. Bet es domāju, ka mums varētu būt arī cita pieeja. Piemēram, ja mēs atrodam kaut ko šajā direktīvā, tad attiecīgi izmaiņas ir jāizdara saistītajās direktīvās, rīču direktīvā, pesticīdu direktīvā. Es to esmu centies izdarīt 83. līdz 87. grozījumā. Es pieņēmu, ka varbūt nevienmēr tos ir viegli lasīt un saprast, bet ja jūs tikai veltītu tām uh, nedaudz vairāk laika nekā ierasts, tad jūs sapratīsiet, ka šo grozījumu galvenais mērķis ir tad, ja izmaiņas ir nepieciešāmas atbilstoši šai direktīvai, tad tās tiek izdarītas citās direktīvās. Lai nebūtu pretrunu, bet lai notiktu reāla saskaņošana, kas novestu pie reālām izmaiņām praksē. Mēs, protams, runājam šeit galvenokārt par farmācijā izmantojamām vielām, bet Viena no šīm vielām, vismaz vairumā dalību valstu, ir eh, medikaments, eh, ko var saņemt bez receptes. Šeit es runāju par diklofenaku. Diklofenaks vairumā dalību valstu ir bezrecepšu medikaments. Piemēram, Zviedrijā tas tā ir. Dažus gadus atpakaļ to nebija iespējams iegādāties. Bet, ja, piemēram, runa par ziedi, tad nevar zināt, cik daudz ziedus cilvēks, piemēram, lieto. Un ja to ir iespējams saņemt bez receptes, tad attiecīgi var izvērst reklāmas kampaņu par šo medikamentu. Un, piemēram, Zviedrijas televīzijā es redzu diklofenāku reklamējam katru dienu. Ja mēs rīkotos, tad mēs ne tikai ietaupītu naudu, Um, um, bet uh, tajā pat laikā arī aizsargātu vidi. Ir, protams, iespējams pakāpeniski izņemt uh, šīs ķīmiskās vielas no aprites, bet es domāju, ka, lai šo problēmu mazinātu, mēs varētu noteikt, ka šis medikaments, piemēram, ir saņemams tikai uh, pret recepti. Piemēram, ibuprofēns. Komisijas izvērtējumā tas uh, atradās ļoti tālu sarakstā un uh, beigās tika izsvītrots, bet es domāju, ka ir pietiekam daudz pētījumu, uh, uz kuriem pamatojoties mēs uh, ibuprofēnu varētu iekļaut šajā uzraudzības sarakstā. Ja to nav iespējams panākt, tad varbūt mēs varētu runāt par kaut kādiem kompromisiem, bet es domāju, tiešām ekonomiski izdevīgākā arī vidē draudzīgāk būtu atrisināt šo problēmu pēc iespējas ātrāk, tajā pat laikā uzturot eh, šos vidas kvalitātes pietiekam augstā līmenī. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Lūdzu, Džulija Garlinga. Thank you. Um, I take a slight... Paldies! Man ir nedaudz atšķirīgs viedoklis. Es atbalstu grozījumus, kas eh, piedāvā svītrot farmācijā izmantojamās vielas, jo komisijas ietekmes izvērtējums pilnībā nepamato to šos secinājumus. Un es domāju, kamēr nav pietiekami daudz pierādījumu šo vielu negatīvajai ietekmei un to augstajai koncentrācijai, tās nav jāiekļauj sarakstā. Es neatbalstu referenta uh, ierosinājumu. Uh, Uh, radīt bīstāmu precedentu, kas ļautu iekļaut šajā sarakstā vielas bez pietiekamiem zinātniskiem pierādījumiem. Bez šādas objektīvas analīzes mēs apdraudām prioritarizācijas procesa ticamību. Es jau iepriekš komitijā esmu norādījusi uz lielām izmaksām, kas varētu rasties uh, notakūdeņu attīrīšanas rezultātā no farmacētiskām vielām. Un neskatoties to, ka es ierados ar nokavēšanos, es saprotu, ka par to gāja runa atkal šo pēcpusdienu. 27 miljārdu izmaksu slieksnis noteikti atturēs cilvēkus realizēt šos pasākums. Vēl interesants arguments ir par to, kas būtu ekonomiski vissaprātīgāk. Šluts kungs runāja par to, ka ekonomiski prātīgāk būtu ierobežot tādu preparātu kā diklofenāks lietošanu, paredzot to iztiekšanu tikai pret recepti, bet jāsaka, nav tikt veikt pētījumi par to, līdz ar to nav neapgāžana zinātniski pierādījumi, kas kalpot par pamatu šīs eh, vielas iekļaušanai sarakstā. Es gribētu teikt, ka tas ir tikai un vienīgi viedoklis. Un man tas. Uh, šķiet ekonomiski pilnīgi nepamatot, ka cilvēkiem būtu jādodas pie ārsta, lai saņemtu recepti um, medikamentām, kas tiks izmantots uh, pavisam nenozīmīgi, piemēram, muguras sāpju remdēšanai. Tālāk par augo aizsardzības produktiem, par biocīdiem un rīču, jā, te es piekrītu, šai pieeja ir saprātīga, jo nekonsekvents noteikti ir jālikvidē. Es esmu iesniegus vairākus grozījumus attiecībā uz uzraudzības sarakstu konceptu vai jēdzienu. Saprotu, ka šim sarakstam ir jābaida pagaidu, vielām ir jāseko un ir jābūt mehānismam, atbilstoši kuram vielas var tikt svītrots no šī saraksta. vielu iekļaušanas sarakstā eh, automātiski nenozīmē, ka tās ir prioritārās vielas. Tālāk esmu iesniegs arī grozījums attiecībā uz vielu iekļaušanu sarakstā. Vielas ir jāizvēlas atbilstoši caurskatāmai uh, procedūrai, piemērojot objektīvus kritērijus. Un es domāju, kamēr uh, šie uh, nosacījumi nav nodefinēti, nav jēgas arī sagata, uh, eh, izstrādāt šo uzraudzības sarakstu. Es atbalstu tos kolēģus, uh, kas uh, ierosina iekļaut vielas prioritāro vielas sarakstā atbilstoši tieši šai pašai loģikai, kas tiek izmantot uzraudzības sarakstu sagatavošanai. Kaut arī es saprotu, šis likumdošanas process ir nedaudz ievilcies. Uh, tas kopumā diskusijai nav devis būtisku pienesumu. Es domāju, ka mums vajadzētu šo jautājumu reiz visām reizēm atrisināt. Paldies! Paldies! Ēnu referenti ir izteikušies. Došu vārdu tagad citiem kolēģiem un lūkšu runāt īsi. Es negribētu jūs piespiest ievērot laika limitu. Līzes kungs. Paldies, paldies Zēbera kungam par lielisko darbu, par lielisko dokumentu. Es atbalstu šo priekšlikumu. Jo tas, ko Arsenisa kungs teica, ir tiesa. Vides politika var veicināt ekonomikas attīstību, darba vietu radīšanu. Tas nenotiek automātiski, protams. Bet ja mēs ieviesīsim trešu um, notekūdeņu attīrīšanas staciju, un tad tas uh, veicinās arī enerģijas patēriņu. Uh, citi priekšlikumi, kas ļauj uh, ekonomēt izēvielas, nu, bet jābūt piesardzīgiem. Manā vēlēšana apgabalā te bija zināms skandāls ar PFUS, PFT vielām, Un, manuprāt, tā likumdošana, kas mums ir, ir jāpārskata iespējams. Mēs esam noteikuši, ka šīs vielas ir aizliegtas. Rīč eh, procedūra tiek attiecināta uz otru daļu, un mēs esam noteikuši vērtības dzeramajam ūdenim, lai aizsargātu cilvēku veselību. Un Mums ir, kā jau teicu, bieži šāds skandāls, tad es izskatīju, kādas tad ir šīs vērtības, kas noteiktas. Un ko mums eh, piedāvā komisija, tas ir 200 eh, reizes stingrāk nekā tas, ko Eiropa izmanto pašlaik dzeramajam ūdenim. Nu, tas parāda, ka komisija no šāda viedokļa, cik es varu spriest, ir bijusi pār, ārkārtīgi ambicioza. Un vispirms šeit mums vajadzētu šīs vielas iekļaut monitoringa sarakstā, tā būtu laba doma. Jāskatās, ko patērētāji var ievērot attiecībā uz dzeramo ūdeni. Tas ir kaut kas, kas ir ļoti svarīgi. Um, attiecībā uz farmaceitiskajām vielām diklofenaka alternatīvas nebūtu nav labākas šli, šlītrokungs. Mums ir eh, viela, kas izņemta no tirgus vioks un citas vielas, kas joprojām ir eh, pārdošanā, cerebreks, piemēram, kas rada smagas blaknes. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka šeit ir runa par konceptu, kas būtu skaidrs un ka vajag ierobežot kādu vielu veselības apsvērumu dēļ, bet tas nebūtu nav labākais eh, koncepts vispārīgi runājot jo mums ir nepieciešami priekšlikumi par aizstāšanu. Nedrīkstam virzīties uz priekšu pārāk ātri, tāpēc mums ir jāpaskata šis jautājums. Kristaklās, jā, paldies visiem kolēģiem par uh, atbalstu un noteikti turpināsim. Par ūdeni runājot, es atbalstu Zēbera kungu tajā ziņā, ka attiecībā uz to, ka viņš šeit piedāvāja šo uzraudzības sarakstu. Uh, Taču runājot par komisijas piedāvāto sarakstu un par šo uzraudzības sarakstu, mēs jebkurā gadījumā mēs strādājam ar lielu atbildību, jo neatkarībā no tā, kur š, kāda viela atrodas, kurā sarakstā tomēr ir papildu izmaksas. Un vēl viena lieta, kas sanāk, ka rodas varbūt zināmi aizspriedumi attiecība pret kādu konkrēto vielu, jo tā it kā tiek pasludināta par videi vai veselībai kaitīgu. Tāpēc pirms mēs to darām, ir nepieciešams izvērtēt, zinātniski pamatot izvērtēt, kā šī viela darbojas. Tādi jautājumi kā hormoni, metāli un tā tālāk, jo mēs zinām, ka, piemēram, metāli un hormoni, hormoni atrodas arī pavisam dabiskos ūdeņos. Un šeit runājot par vides aizsardzības normām, komisija nosakot skaidri šīs normas, šobrīd mums piedāvā ka ir šī, šis nacionālais regulējums, ka ir iespējams attiecībā mm, uz dažādu normatīvu aktu saskaņošanu un šeit attiecībā uz vides aizsardzības normām ir iespējams vēl mazliet spēlēties reģionālā un valstu līmenī, un tad šeit zināmi trūkumi, manuprāt, tāpēc ir nepieciešams uh, saprast, kāda metode šobrīd tiek izmantota, lai noteiktu kādu vielu vai e, un kā tad šī metode tiks attīstīta uz priekšu. Ir ļoti svarīgi, lai šeit būtu viss zinātniski pamatots. Jā, paldies, lūdzu, Dagmara Rotbērent. Paldies. Es domāju, ka vienīgais jautājums, par kuru mēs visi varam vienoties, ir tas, ka ūdenim jābūt tīram. Bet, manuprāt, tas laikam ir vienīgais, par ko mēs varam tik viegli vienoties. Bet par visiem citiem punktiem, par ko es atkal šodien dzirdēju, arī no Gamaltona kunga, jautājums dažreiz ir tāds, nu, kura, uz kuras planētas jūs dzīvojat? Nē, protams, ir jau pārēzi daudzas lietas, par ko tika jau runāts, ka ir nepieciešams tīr, tīrs dzeramais ūdens, un arī uh, tie ūdeņi, kas tiek izmantoti citiem mērķiem un ka ir nepieciešams ūdeni attīrīt tieši pašās procesa beigās, var teikt, caurules beigās. Taču tagad runāt par to, kā ir nepieciešams iekļaut papildu vielas recepšu medikamentu sarakstā, lai aizsargātu ūdeņu kvalitāti, nu tad es nezinu, nedomājamies. Tagad mēs runājam par uh, medikamentiem, piemēram, uh, attiecībā uz estradiolu saturošām, uh, eh, saturošām tabletēm, kas tiek izmantotas uh, kā kontracepcijas līdzeklis, tad sanāk tagad mēs uh, regulējam ginekologu darbību, jo pie viņiem tagad ieradīsies pacienti, lai katru tableti saņem pret recepti. Kā? Un jautājums par to, kas ir ar recepti, kas ir bez receptes, ka tas ir saistīts ar aktīvo vielu, manuprāt, tur jau ir regulējums. Mēs nevaram šajā dokumentā iestrādāt uh, tādu normu, ka jā, uh, jā, ir jauns pētījums, kas pierādā, ka konkrētā koncentrācija kāda viela kļūst kaitīga, un tad tāpēc arī mainās saraksts ar recepšu un bezrecepšu medikamentiem. Tas tā nevar būt. Sanāk tā, ka var nopirkt bez receptes tikai varbūt četras tabletes, kur ir 0,25 mg. Savukārt, ja ir lielāka koncentrācija, tad jau ir daudz sarežģītāk. Bet, nu, kā jau teicu, šeit es runāju tikai par tādu teoretisko pieeju. Jautājums eh, Zēbera kungam un komisijai, ko mēs īsti šeit mēģinām pateikt, lai arī kā mēs nosaukt šo sarakstu, uzraudzības sarakstu, watch list, ko tas nozīmē? Mēs uzraugam kādu vielu, Manuprāt, tas ir nepareizs veids, kā mēs vispār varam šeit eh, rakstīt politiskus dokumentus. Kas ir uzraudzības saraksts? Kas notiek pēc viena gada? Jā, kāda viela vienu gadu atrodas uzraudzības sarakstā. Pēc gada aizlieksim, bet kā būs ar citām medicīniskām vielām? Es tagad varu nosaukt cits vien medicīniskās vielas, farmaceitiskās vielas, kas, manuprāt, ir uh, videi un veselībai kaitīgas. Piemēram, ķīmijterapija, visas šīs vielas noteikti ātrijā iekļaušiet sarakstā. Principā ir tā, ka visas vielas, kas tiek uzņemtas ķermenī, visas šīs vielas vai nu orāli, vai nu uh, vēnā tiek špricētas, uzņemtas šīs, šīs uh, vielas kaut kad nāks ārā un attiecīgi piesārņos vidi. Tad, tad jautājums ir, kas tad būs ar to visu? Ko mēs uzraudzīsim? Mēs šeit nepiedāvājam nekādu alternatīvu. Mēs šeit runājam par pāris punktiem, bet lūdzu ņemiet vērā, piemēram, ķīmijas terapijā izmantotās vielas. Jo katrs medikaments ir inde. Elementāri. Tā ir inde, kas palīdz. Bet kaut kādā brīdī, protams, tur ir blaknes. Jautājums, manuprāt, ir šāds, kā es ar šīm blaknēm tieku galā. Jā, es, es joprojām runāju īstenībā par komisijas teikto. Viņi runā par to, kā var atrast tādu risinājumu, kas būtu ekonomiski izdevīgāks. Uh, vai tas nozīmē, ka ir tā, uh, ka es tagad lietoju diklofenāku, piemēram, es arī personiski lietoju, un tagad es uh, Es maksāšu vienu eiro vairāk par diklofenāku, tāpēc, ka lietot šo medikamentu es piesārņoju vidi. Manuprāt, tas ir ļoti negodīgi. Mēs pasakām, ka ir dažas vielas, kas ir cilvēkiem vajadzīgas, un ir citas vielas, kas nav vajadzīgas. Nu, piemēram, jūs varat izmantot nevis estradiolu, bet citas kontracepcijas metodas. Un tagad mēs sadalām recepšu bezrecepšu medikamentus, it kā kaut kas ir labāks, kaut kas sliktāks, un manuprāt, tas vienkārši nav taisnīgi, nav taisnīgi pateikt, ka mēs it kā vienkārši runājam par vielām, kas ir prioritāšu sarakstā, it kā mēs nekožam, mēs neko ļaunu nedaram, mēs tikai pasakām, ka te var būt kādas problēmas. Pas, pastāstiet man lūdzu, kas īsti ir prioritārās vielas. Nu, Zēberkungs saka, nu mēs atliksim līdz 2026. gadam. Uh, kas notiks? šajā gadā. Tas nozīmē, ka vairs nebūs kontracepcijas līdzekļu ar estradiolu tajā brīdī. Vienkārši jāpasaka, ka mēs ikdienā izmantojam uh, vielas, kas piesārņo vidi. Punkts. Tas pats, piemēram, ir arī ar, ar goviem. Tur taču arī tiek izmantotas tādas vielas, kas pēc tam piesārņo vidi. Nu, tā ko aizliegsim govis? Manuprāt, ir jāsaprot, ka mums šeit ir politika, Jā, uz vidi ietekme vienmēr ir. Vai mēs varam atteikties no konkrētā jā, dzīvesveidā? Piemēram, runājot par uh, medicīniskām vielām, mēs taču nevaram atteikties no medikamentiem. Diezai mēs varam aizklopēt aptiekas. Um, es domāju, ka lielāka daļa cilvēku, ja viņiem kādas tabletes vai, vai kaut kas cits no medikamentiem paliek pāri, diez vai viņi noskalo to toaletē. Visticamāk, viņi šos medikamentus izmet miskastē. Bet jebkurā gadījumā ir jāsaprot, kā šī situācija veidojas. Tas, ko es dzirdēju no mūsu referenta, ir tā, viņš, viņš vienkārši atliks. Viņš atliks. Bet pagaidām viņš nav piedāvājis nekādus kompromisus. Un tas, ko es dzirdēju no komisijas, ir tas, ka nav vispār nekāda tur satura, ko es varētu tagad iestāstīt citiem. Mēs šeit runājam par ķīmis, par ķīmiskām vielām, Lūdzu, pasakiet, kā mēs to visu risināsim. Piemēram, arī ar tādu lietu kā skropstu tušu. Tur taču arī ir slikts vielas. Lūdzu, Karina Lepāša. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, kādas ir grūtības farmaceitiskajā rūpniecībā šajā ziņā. Un būtu praktiskas dabas problēmas, kas rastos Eh, Roda Berentas kundze mums to teica. Tātad, par pretrunīgo pētījumu pieredze parāda, ka reti notiek kļūdas attiec par labu videi un veselībai. Es gribu teikt, ka šodien ir pietiekami daudz pētījumu, kas izgaismo tehniskās grūtības attiecībā uz dažiem farmaceitiskiem un auga aizsardzības līdzekļiem priekš ūdens, lai mums būtu jāveic noteikti pasākumi. Tas ir pirmais. Otrais. Pēc tam debatējot par termiņiem, bet 2028. Eh, tas, protams, ir ļoti, ļoti tālu. Līdzpilsoņi to nesapratīs. Man šķiet, ka izskatot, kā um, šaubīgas vielas, nu tad kaut kas ir jādara un jārīkojas saprātīgos termiņos, pretējā gadījumā tas nekādas bažas nerada. Bet nu, te mums rodas uh, pretrunas starp ļoti ilgiem termiņiem un tādām bažas radošām vielām. Nu, tad jāizvēlas vai nu dot laiku rūpniecībai, lai adaptētos, protams, saprātīgu laiku un tādu laiku, ko sagaida mūsu līdzpilsoņi. Es pilnībā atbalstu Zēbera kunga priekšlikumu par triju farmaceitisko vielu iekļaušanu, eh, glikozāns, um, es nezinu, eh, kāda ir situācija visā Eiropas Savienībā ar upēm, bet mūsu valstī tas ir pirmais produkts, kas piesārņo mūsu ūdeņus, virzamies ūdeņus, un man šķiet, ka tiešām ir nepieciešami sekot tālāk eh, šo produktu evolūcijai Eh, ko mēs atrodam tālāk, nu, sanitārā jomā. At, beigās atgādināšu, kā teica Kārls Šlīters, nu pat, ka ņemt vērā vides un veselības jautājumu, tas no vienas puses ir ekonomis, ekonomikas jautājums un ekonomijas līdzeklis sabiedrībai, jo dažu slimību pieaugums kas ir saistīts ar vidi, šķiet, tas ir noteikts, un tas līdz ar to rada izmaksas mūsu finansēm, ietekme uz individu, viss tas kopā ir diezgan e, būtiski. Un arī šādā krīzes situācijā, nu, tas ir e, elements, kas noteikti jāņem vērā. Paldies. Paldies, Lūdzu, Florence kungs. Jā, priekšsēdētāji. Es esmu pēdējais, kas varētu tagad dot kādu gudru padomu. Un šobrīd secinājums ir tieši šāds, ka mēs cenšamies ar to, tie, tos risinājumus meklēt. Bet ko mēs darām jau ar tiem uh, dokumentiem, ko mēs esam pieņēmuši ūdens direktīvā, um, notekūdeņu direktīva, citādas direktīvas, kas notiek ar visiem šiem normatīviem aktiem? Jautājums vienmēr ir par tādu mentalitāti. Sanāk tā, ka mēs esam uh, šobrīd pieņēmuši tādu mentalitāti, ka mēs šeit saražojam kādu normatīvo aktu, kas tiek pieņemts, visi iziet cauri likumdošanas procesam, e, sadarbojamies ar padome un, un pēc tam viss. Kad tika diskutēts par ūdens ietvaru direktīvu pirms kādiem 15 gadiem, kas šobrīd notiek ar to? Kas no tā ir ieviests? Lapāžas kundze. Tad, manuprāt, nu, mums ir jākaunās. Mēs esam runājuši, ka Eiropā ir aizliegtas konkrētas vielas. Un tad savukārt mēs redzam, ka šīs pašas vielas tiek izmantotas. Es varu jums uzrādīt sarakstu ar daudzām valstīm, kur joprojām šīs pašas aizliegtās vielas tiek izmantotas pa labi pa kreisi. Piemēram, tiek izmantot tādas, nu tiešām tādas vielas, tādi materiāli, kas sen, sen, sen ir, ir, ir vispār aizliegti. Un tad mūsu zemniekiem sanāk tā, ka ir vēl viens noteikums, kas viņiem ir jāievēro. Mūsu zemniekiem ir nepieciešams nepieciešams pakļauties, un uh, atceramies, ka mēs tajā pašā laikā no viņiem pieprasām, lai viņi saražo savus kartupeļus par sakarīgu cenu. Tātad mēs šeit esam pieņēmuši daudzus lēmumus, un ir nepieciešams tādu sarakstu, kur būtu teikts, ka reku ir norma, šī valsts ievieš, šī valsts neievieš. Piemēram, arī manā valstī Vācijā daudzas lietas netiek ieviestas. Piemēram, attiecībā uz ūdens politiku mēs dažreiz esam naivi un netaisnīgi. Piemēram, Kēlē pie Reinas Vācijas varas iestādes un arī Eiropas varas iestādes nevar noņemt ūdens prove, ūdens paraugu no Reinas ūdeņiem. Daži cilvēki, kas saka, ka mēs esam dīvains parlaments, un manuprāt, man tā arī šķiet. Jā, paldies. Nu, runājot par Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanu, šis jautājums noteikti ir interesants, un ar Štaubera kungu mēs par to diskutējam. Jā, attiecībā uz nākamo likumdošanas periodu ir nepieciešams ieviest kontroles mehānismu komisijā. Uh, Ja tas tā nebūtu, tad šis priekšlikums vispār līdz mums nenonāktu. Un lūdzu, e, Magevens kundze. Yeah, I mean, have... Jā, mēs pat tiešām esam e, par šo punktu diskutējuši daudz ilgāk nekā plānots, bet es domāju, ka tas ir tā vērts. Uh, Bet eh, jautājums, uz kur nevar rast atbildi, un varbūt man komisija šeit var palīdzēt, cik liela ir šī problēma? Jo es visur lasu, ka trūks datu, piemēram, par farmacētiskām vielām. Mēs patiesībā nezinām, eh, cik eh, liela mēroga problēma tā ir. Mēs nezinām, kāda, piemēram, ir šo vielu koncentrācija dažādās dalībvalstīs. Un ja mēs to nezinām, ja mēs nezinām šīs problēmas mērogs, tad attiecīgi mēs nezinām, eh, cik daudz būs jātērē tās atrisināšanai un kā tas ietekmē cilvēku veselību. Es esmu redzējis par ietekmi uz eh, zivīm. Eh, es negribētu sākt eh, diskusijas eh, par zivju krājumu eh, saglabāšanu Eiropā, bet jautājums tiešām ir nopietns, jo jūs nu pat teicāt, ka jums nav informācijas, lai veiktu izmaksu aplēses bet tas ir ļoti būtiski un svarīgi, jo jūsu aplēses atšķiras ļoti būtiski, piemēram, no Lielbritānijas valdības aplēsēm, un tas vēl vairāk atšķiras no tā, ko saka nevalstiskās organizācijas. Cilvēki saka, ka uh, valsts līdzekļi ir jāizlieto atbilstoši uh, valdības noteiktajām prioritātēm, tīpaši apstākļos, kad resursi ir ļoti ierobežoti. Godīgi sakot, es domāju, ka mums nav pietiekami daudz informācijas. Gribētu vaicāt Zēberkungam par šo kontrolu sarakstu vai uzraudzībā esošo vielu sarakstu. Jo par prioritārajām vielām es saprotu, ir šī zinātniskā, zinātniski pamatotā procedūra, un tā vielas tiek iekļautas uh, prioritārajā sarakstā, bet kā vielas nokļūst šajā uzraudzības sarakstā? Un kādu nozīmi komisija saskata šīm uzraudzības sarakstām? Uh, Un vispēcot par eh, recepšu un bezrecepšu medikamentiem. Es domāju, ka mēs nevaram norādīt Eiropas Savienības dalību valstu valdībām, eh, kur medikamenti nosakām kā recepšu un kuri kā bezrecepšu medikamenti. Godīgs sakot, es eh, pati nezinu, kāpēc šī, tieši šīs trīs vielas tikai ir izvēlētas, farmaceitiskās vielas. Domāju, ka mums par šo jautājumu vajadzētu runāt tālāk arī nākotnē. Paldies! Obrigada, Sr. Presidente. E este... Paldies, priekšsādātāja kungs. Šīs debates parāda, ka jautājums ir ļoti pretrunīgs un daudz kompleksāks, nekā varētu šķist no pirmās uzmetiena. Runa ir par vidas aizsardzību un veselības aizsardzību, un līdz ar to es uzskatu, ka ir svarīgi paplašināt debates un ir svarīgi tās padziļināt, jo ir daudz jautājumu, kas pagaidām paliek bez atbildes. Ņemot vērā ka nav pietiekami daudz datu, un mēs nezinām, cik plaša ir šī problēma katrā no dalību valstīm. Tas būtu svarīgi, lai pieņemtu lēmumu. Un no otras puses, piedāvātās vērtības estradiolam un diklofenakam nav savietojams ar analītiskajām tehnoloģijām, kas pašlaik pastāv. Kā to jau apliecināja komisijas pētījums. Es gribētu līdz ar to jautāt komisijai, vai tā neuzskata, ka būtu saprātīgi, ja nosākuma šīs vielas tiktu iekļautas uh, kontrolas sarakstā, Un tad, kad mums būs pietiekami daudz datu, un kad būs jauna tehnoloģiju attīstība, kas ļaus pazemināt šo vielu pieļaujamās vērtības, varbūt tikai tad mēs šos produktus varētu iekļaut prioritāro vielu sarakstā. Jo, piemēram, manā valstī, Portugālē, pašlaik ir, mēs esam spiesti farm, aptiekās nodot atpakaļ neizmantotos medikamentus, bet nav iespējams kontrolēt, vai visi to dara. Līdz ar to ir ārkārtīgi sarežģīti. regulēt šo jomu jo te runa ir par praksi un paradumiem, kas jau ir izveidojušies, un ja mēs lietas gribam mainīt, tad ir jāmaina uzvedība. Protams, Svarīgi ir aizsargāt vidi un veselību, bet jācenšas raudzīties, kādi ir labākie veidi, lai sasniegtu šos mērķus. Merci, monsieur le prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs. Padarīt ūdeni drošu, attīrīt to, nu, tas nu, nozīmē, tu samazināt arī ūdens trūkumu, kas skar tik daudz cilvēku, bet arī dzīvniekus un augus. Mēs visi varam piekrist, ka ūdens drošība ir viena no prioritātēm un strateģiska vajadzība mums. Un tas ir acīm redzami. Un šai sakarā es varu tikai sveikt mūsu referenta eh, Riharda Zēbera darba kvalitāti šajā sarežģītajā jomā, un katram no mums ir jāatrod eh, kompromisi, nu, bet eh, šeit mēs varam tikai teikt bravo eh, viņa pacietībai un viņa darba kvalitātei. Es gribētu teikt, mēs visi piekrītam, ka mūsu dzīves veids, vas, pašlaik neatbilst mūsu planētas vides kvalitātei. Mēs nevaram eh, vienkārši mainīt savu dzīves vietu, tā, bet mums jāpievērš uzmanība ekonomiskai situācijai un konjunktūrai, kādā mēs pašlaik dzīvojam viens no mūsu kolēģiem teica, ka mēs pašlaik esam budžeta ierobežojumu periodā, un mums, parlamenta deputātiem, vajag lemt atbildīgā veidā un mums ir jāraugās, kāda ir mūsu valsta finanšu situācija pirms noteikt jaunus pienākumus valsts tēriņiem, kas varētu būt diezgan lieli. Vairums no jums nu, ir to ir teikuši. Es gribētu divus tehniskus jautājumus eh, tagad vēl pieminēt, uz ko es uzstāju. Pirmais - virkne vielu, kas, manuprāt, būtu īstajā vietā nevis uzraudzības sarakstā vai nu, kontroles sarakstā, bet tajā kontrolas sarakstā, kas jau ļautu sākumā kontrolēt visnotaļ pietiekami šīs produktus. Un otrais, es gribētu piedāvāt, un šeit Rihards Zēbers jau ņēma vērā šo aspektu. Uh, proti, attiecībā uz iekļaušanas mehānismu sarakstā šīs prioritārās vielas, jaunās prioritārās vielas pastāv metodoloģijā, lai iekļautu jaunas prioritārās vielas šai sarakstā. Un tādā pašā veidā vajadzētu izstrādāt procedūru, lai izslēgtu jaunās prioritārās vielas no saraksta ja izrādās pēc zinātniskiem pētījumiem, kas būtu neatkarīgi, ka tām nav jāatrodas šai sarakstā. Pašlaik tas tā nav. Rihards Zēbers piedāvā reizi četros gados veikt pētījumu. Kāpēc jāgaida četri gadi, ja kāds zinātnisks pētījums parāda, ka X vielas, piemēram, vairs neatbilst tiem kritērijiem, uh, kas nepieciešama, lai tās iekļautu šajā sarakstā. Lūk, tie tādi divi tehniski precīzi elementi, par ko es gribēju runāt un teikt vēlreiz, ka ir svarīgi mums kopā izrēķināt, kāds būtu līdzsvars starp izmaksām un ieguvumiem šādā pasākumā, pie kura mēs strādājam šodien. Paldies! Paldies! Lūdzu, Šlūterkungs! Yeah, so, so people mention... Paldies, priekšsēdētāji. Šeit tika teikts, ka mēs nezinām pietiekam daudz, tad dīvaini ir, kāpēc mēs pārdodam uh, vielas, uh, ja mēs pietiekam daudz par tām nezinām. Šeit es gribētu dalīties informācijā par Zviedru pētījumu. Vispirms būtu jāmodelē, kāda veida ķīmiskās vielas eventuāli varētu radīt ietekmi, un pēc tam izvērtēt, uh, kādas būtu koncentrācijas līmenis. Uh, un tika noteikts uh, šis līmenis uh, tūkstots uh, punktu terapeikt devā, terapeitiskajā devā. Un tad parādījās 127 vielas kā kandidāti, un pēc tam tas tika reducēts vēl uz 30 vielām, un tad tas tika izmēģināts uh, praksē un tikta uh, izmērīts tas attiecībā uz zivīm, un tika konstatēts, uh, ka ir nepieciešams tālāks pētījums, tur tika izmantotas vārdas šajā pē, pē, iz, eksperimentā. Un nevienmēr uh, normāls testēšanas procesā var konstatēt reālo ietekmi, un šajā pētījumā tika konstatēts, ka vienas farmacētiskās uh, vielas klāta būtne e, ir daudz uh, augstāk kā notekūdeņos nekā tās dabiskā klātbūtne cilvēku ķermenī. Tālāk tika konstatēts, ka, piemēram, izdarot izmēģinājums uz vārdēm, uh, tad pirmai, tiesim, pirmajā brīdī mm, š, vārds bija veselāks nekā pirms tam, bet pēc tam tika konstatēts, ka sievišķās vārdus kļūst sterils, tātad viņas nespēja radīt, eh, mēst ikrus. Eh, priekšsēdētājs lūdzu runātājs teikties īsāk, bet ja cilvēki, piemēram, cieš no sāpēm. Tad nevienmēr ir, ir efektīvi izrakstīt medikaments, bet ir jāskatās, kas šīs sāpes rada. Paldies! Labi. Tagad lūdzu eksperti no Lielbritānijas vidas aģentūras Katvāra Kongs. Lūdzu. Labi, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka es pārstāvu vidas aizsardzības aģentūru Anglijā un Velsā. Es nepārstāvu apvienotās karalistas valdības viedokli, uh, bet uh, mēs uh, sniedzām savu atzinumu par izmaksām, kāds varētu rasties attīrot notekūdeņus, lai nodrošinātu noteiktos standartus minētajām vielām - etinelu, estradiolu un estradiolu. Mūsu aprēķini liecina par to, ka apmēram 23% no kopējiem upceļiem uh, būtu um, jāpakļauj īpašai attīrīšanai. 70% no šiem 11 tūkstošu kilometriem uh, nevarēs uh, nodrošināt etinēla estradiola izfiltrēšanu, jo tas ir ķīmiskais hormons, kas attiecās uz estradiolu, tad eh, tas pats par sevi ir viegli atdalāms eh, vai attīrāms. Bet izmaksu aplēses liecināja par to, ka būs nepieciešama 27 līdz 31 miljards mārciņu 20 gadu periodā. Šīs zemākās izmaksas būtu saistīts, ja tiktu nodrošinātā notekūdeņa apstrāde ar uh, Uh, skābekli un augstākās izmaksas rastos tad, ja būtu nepieciešams piemērot ogļu filtrus. Bet, ja tiktu uzlaboti, teiksim, šie jau tradicionālie attīrīšanas pasākumi, tad tas varētu būt pietiekami efektīvi. Piemēram, informācija, kas mums ir par uh, spēju atdalīt uh, šos uh, steroestrogēns eh, ir visai neapgāžām. No 2010. gadām tika veikts pētījums, kas maksāja vairāk nekā 30 miljonus mārciņu, un detalizēti tika izvērtētas dažādas tradicionālās un notekūdeņa attīrīšanas metodas apvienotajā karalistē, tika izmantotas arī e, izmēģinājumiem atsevišķas attīrīšanas iekārts, un kur vienā, piemēram, tika izmantots um, e, aktīvā ogle, un tas uh, ļauj mums uh, saprast, um, ko mēs varētu panākt ar dažādiem notekūdeņu attīrīšanas procesiem, lai arī tradicionālās metodas varētu nodrošināt uh, visai labu estradālu atdalīšanu līdz pat 97%. etinilestradiols, kurš ir sintētiskais hormons, tikai apmēram 50% apmērā pat izmantojot vislabākās tradicionālās metodas. Tas nozīmē, ka būtu nepieciešams um, vai nu um, būtiski modernizēta attīrīšana, kas varētu nodrošināt 80 līdz 90% uh, šīs vielas uh, attīrīšanu jautājums, cik um, efektīvi varētu būt šie pasākumi vidas uh, standarta nodrošināšanā. Otra pieeja. Uh, mums ir nacionālie modeļi, kas tiek izmantoti izsniedzot atļaujas notekūdeņa attīrīšanas iekārtā, un no šīs uh, izmēģinājuma programmas mēs varējām secināt, ko varētu panākt attiecībā uz notakū, attīrīto notakūdeņu kvalitāti, salīdzinot to ar upes straumēm atsevišķos objektos. Līdz ar to mums izdevās izstrādāt eh, tā saucamās riska kartas, identificēt tās vietas, eh, kur pastāv draudz, ka šie standarti varētu tikt pārsniegt. Vēl viena lieta šī pieeja ļāva mums izvērtēt cik liels ieguldījums varētu būt nepieciešams uh, notakūdeņu attīrīšanas uh, procesa dažādos posmos. It īpaši, ja runājam par uh, šo um, mākslīgo hormonu, tad šeit izmaksas patiešām ir ļoti augstas. Un tās arvien pieaug, ja šie pasākumi tiek veikti tālāk attīrīšanas ķēdē. Uh, Tas ļauj mums arī identificēt minimālo nepieciešamo attīrīšanu, kas būtu nepieciešama, lai notrošinātu konkrētu vidas kvalitātes līmeni, lai nodrošinātu atbilstību standartiem. Līdz ar to mēs arī aprēķinājām šīs izmaksas. Piemēram, apvienotajā karalistē Riska zonā apmēram atrodas apmēram 200 otakūdeņa attīrīšanas iekārtas. Šeit mums vajadzētu ņemt vērā arī direktīvu, kas attiecas uz zīvu resursu saglabāšanu un par, kas attiecās uz amoniaka atdalīšanu. Lai jums būtu priekšstats par to, uh, kā mēs nonācām pie izmaksām, kas ir mūsu aplēšu pamatā. Paldies! Paldies! Un atvainojiet, ka es nepareizi nosaucu jūsu amatu, jūs tikai daļai esat atbildīgs par Lielbritānijas teritoriju. Tagad lūdzu komisijas pārstāvis. Jums ir uzdota vairāki jautājumi, tagad ir jūsu iespēja atbildēt. Thank you, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos sagrupēt uh, sniegto reakciju. Vispirms eh, bija jautājumi par to, vai eh, šie pasākumi veicinās ekonomikas izaugsmu, investīciju piesaistu un jaunu darbietu radīšanu. No mūsu viedokļa viedokļa raugoties, šeit mēs varam nodrošināt abas lietas, jo, ja šie pasākumi tiks realizēti apdomīgi, korekti un pareizi, Kā es teicu, mēs vēl neesam apzinājuši visas tehnoloģiskās iespējas, jo šeit uh, darbojas Eiropas inovācija partnerība ūdens apsaimniekošanas jomā, kas ļautu uh, mums uh, piedāvāt jauns risinājums šajā jomā, piesaistot jaunas tehnoloģijas. Un, kā es teicu, ja šie pasākumi tiktu pareizi un apdomīgi realizēti, tas uh, palīdzētu Eiropas Savienības uh, ūdens apsaimniekošanas nozarei spērt būtisku solus priekšu un kļūt konkurēt spējīgai, tajā pat laikā atrisināt šo problēmu Eiropas Savienības iekšienē, tiktu radītas jaunas darba vietas. Bet vēl jau vairāk, ja mēs eh, varētu pēc tam šīs tehnoloģijas eksportēt, tas dot pienesumu mūsu kopējai ekonomikai. Nemaz nerunājot par šo urbanizāciju, mēs redzam, ka pasaulē uh, parādās ar vien jaunas uh, megapilsētas, milzīgas eh, metropoles, kas eh, potenciāli eh, varētu prasīt tieši šādu jaunu tehnoloģiju piemērošanu. Tātad, kā es teicu, šeit nav jāizšķiras par divām lietām. Es domāju, ka šeit mēs reaģējam uz Eiropas vidas problēmām divējādi. Mēs palīdzam paši sev un mēs varam uh, ar to vēl gūt peļņu. Otrakārt bija vesela rinda jautājumi par šo uzraudzības sarakstu. Šīs uzraudzības saraksts nav domāts, lai noteiktu, vai vīls ir bīstams vai nav. Tas ir domāts, lai izvērtētu problēmas apmērs, bet šeit ir, protams, mūžīgā dilēma par to, kas, bija, kas ir pirmais vista vai ola, jo kamēr viela nav iekļauts sarakstā, nav arī noteikts šis, uz, šis, uzraudz, šis uzraudzības pienākums, līdz ar to rodas jautājums par eventuāli problemātisko vielu izdalīšanos apkārtējā vidē. Uzraudzības saraksts ir mehānisms, kas ļauj mums nodrošināt uh, šo kontinuitāti. Vielas uzraudzības sarakstā tiek iekļautas uz tik ilgu laiku, kas ir nepieciešams, lai izvērtētu, vai tās rada problēmu vai nē. Mm, tas varētu būt laika periods no gada līdz trījiem, un tādējādi arī atbild uz jautājumu par to, kā vielas var tikt svītrots no uzraudzības saraksta. Kā es teicu, tas nebūtu nenozīmē, ka ja viela tiek iekļauta šajā uzraudzības sarakstā, tā noteikti nonāk arī prioritārijā sarakstā. Tālāk jautājums par to, vai eh, mēs ja iekļaujam vielu prioritārajā sarakstā, tad uh, iekļaujam to uz mūžīgiem laikiem. Es gribētu teikt nē, jo mums ir eh, divas vielu klasifikācijas. Ir prioritāro vielu klasifikators un ir prioritāri bīstamās vielas. Tās ir vielas, kas uh, rīčterminoloģijā ir PBT uh, elementu saturošas. Un ūdens pamatdirektīva paredz, ka 20 gadu laikā ir jāatrisina jautājums ar šīm vielām un no tām ir jātiek vaļā. Kas attiecās uz farmaceitiskām vielām, tās netiek uh, klasificētas kā prioritāri bīstamas vielas. Tātad, kā es teicu, šo vielu iekļaušana sarakstā nozīmē, ka mums ar tām ir jārīkojas ļoti apdomīgi un piesardzīgi. Ceturtkārt, tika uh, runāts uh, par kontracepcijas līdzekļiem, par pretiekaisuma, nesteorīdiem līdzekļiem. Komisijas viedoklis mm, ir tāds, ka, protams, mums nevajag uh, aizliegt cilvēkiem lietot šīs vielas. Mums ir jānodrošina cilvēkiem pieeja kontracepcijas līdzekļiem, un cilvēkiem joprojām ir jādod iespēja izmantot pretiekaisuma medikamentus, ka to lietošana ir nepieciešama. Tāpat arī ir jānodrošina piekļuvi ķīmijterapijai, ja tā ir terapija, eh, kas nozīmēta pacientām. Vai tas nebūtu nenozīmē, ka ik viens medikāments ir vienīgais pareizais, kas tic, tiek izmantots? Es gribētu teikt, ka tā ir daļa no tiem pasākumiem, ko dalība valsts var izmantot, lai ierobežotu atsevišķu medikamentu e, nozīmēšanu pacientam. Debatēs tika pieminēts ibuprofēns. Kāpēc ibuprofēns nav sarakstā? un diklofenaks ir. Tādēļ, ka ibuprofēns daudz labāk sadalās apkārtējā vidē. Mēs negribam iejaukties uh, mediķu tiesībās izrakstīt medikamentus, bet mēs varam likt viņiem aizdomāties tad, kad viņi izraksta vienu vai otru medikamentu saviem pacientiem. Tālāk jautājums eh, par dabā esošajām dabiskajām vielām. Gribētu atgādināt par notakūdeņu direktīvu, kur iet runa par dab eh, dabiskajām vielām, eh, kas izdalās vidē, pēc ēšanas un dzēršanas. Un Tas ir uh, mūsu dzīvesveida blakus efekts, ar ko ir jāstrādā. Tālāk bija jautājumi par to, kā tas ietekmē zīvju krājumus un cik lielā mērā mēs esam apzinājuši šo vielu izplatību Eiropas Savienībā. Dažām šīm vielām ir pieejama informācija tikai no dažām valstīm, bet mums ir papildus informācija no zinātniskās literatūras, kas ļauj apzināt šo vielu klātbūtni. Tālāk par zīvju krājumiem. Man šķiet šeit ir jāatceras, ka dažas no šīm vielām ietekmē zivju reprodukcijas spēju, bet šeit mums neuztrauc zivju krājumu no zivsaimniecības viedokļu, bet mēs esam norūpējušies par šo vielu ietekmu uz ekosistēmām, jo ja mēs zivis izņēmām no ekosistēmas, tad iztrūks būtisks tās elements un pastāv risks, ka tiks radītas um, bioloģiskās daudzveidības problēmas. Izskanēja jautājums arī par īstenošanu. Nesen tika sagatavot ziņojums uh, par notakūdeņu attīrīšanas likumdošanas ieviešanu, un mēs gatavojam arī lielu ziņojumu par ūdens pamatdirektīvas ieviešanu. Es gribētu aicināt Florans kungu uh, sekot uh, šiem tekstiem, un mums noteikti būs iespēja arī par tiem debatēt, bet komisija saprotu to, ka mums ir labāk jāintegrē dažādi rīcību politikas virzieni un jāatcerās, ka tieši ūdens pamata direktīvas ieviešanas procesā mēs visu laiku sakojam, kuras ir tās vielas, kas rada zināmas problēmas vidē. Visbeidzot, dažas piezīmes eh, par izmaksām. Es ļoti rūpīgi klausījos, ko par to teica uh, Anglijas un Velsas vidas aģentūras pārstāvis, gribētu atgādināt, ka citētās izmaksas ir aprēķinātas, ņemot vērā to, ka pasākumi tiek e, veikti notekūdeņu attīrīšanas pašā beigu posmā, kas vienmēr ir daudz dārgāk. Tālāk mūsu ietekmes novērtējumā mēs esam minējuši 11 līdz 15 eiro uz cilvēku gadā, kā šo pasākumu ieviešanas izmaksas. Tas, kas tika teikts uh, par šīm papildus izmaksām Anglijā un uh, Velsā 20 gadu periodā, uh, Tas nozīmē 25 līdz 30 eiro uz cilvēku gadā. Bet tas ir jāatceras, ka šie lēmumi par konkrētiem pasākumiem tiks pieņemti dalību valstu līmenī, nevis Eiropas līmenī. Vācijas iestādes mums ir norādījušas uz aplēsēm, kas ir tuvākas mūsu skaitļiem. Es domāju, ka mēs esam kaut kur starp 10 līdz 30 eiro. Nē, es atvainojos 10 līdz 13 eiro gadā uz cilvēku. Ja tiks ieviesti šādi attīrīšanas pasākumi, tad tā rezultātā tiks uh, izfiltrēts arī daudz cits ķīmiskās vielas, kur klātbūtni joprojām ir konstatēta ūdeņos un kas rada būtisks vidas problēmas. Paldies, un tagad lūdzu Rihards Zēber, mūsu referents. Paldies, priekšsēdētāji! Nālos sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem par to, ka viņi pauda savu viedokli pat Liesa Lielbritānijas pārstāvim. Var redzēt, ka tiešām bija ļoti noderīgi vēlreiz izskatīt šo jautājumu un dzirdēt arī no komisijas viedokli, jo izskatās, ka tiešām daudz jautājumu ir izcinātu sarunu gaitā. Jā, mūsu mērķis, protams, ir, lai arī nākamajām paudzēm būtu tīrs ūdens pieejams. Te mēs visi varam vienoties. Un Mēs noteikti esam pārliecināti par to, ka esam jau panākuši diezgan daudz un ka tomēr nākotnē vēl ir nepieciešams pastrādāt. Runājot par komisijas piedāvāto tiesisko ietvaru un tagad ņemot vērā arī mūsu ziņojumu un grozījumu priekšlikumus, kas ir iesniegti, es uzskatu, ka visi iet attiecīgajā virzienā, lai panāktu to, ko mēs visi vēlamies, lai panāktu uh, mūsu mērķi, respektīvi, lai būtu ūdens uh, krājumi attiecīgajā uh, ekoloģiskajā stāvoklī. Tagad mēs runājam detalizēti pirmkārt par to, kādi būs tiesiskie instrumenti, un par to noteikti mēs runāsim diezgan plaši mūsu sarunu gaitā. Un, ja kāds sekoja mūsu diskusijām, tad varbūt radās priekšstats, ka e, mūsu viedokļi ir diezgan atšķirīgi, taču, ja skatāmies konkrēti jau uz piedāvātajiem grozījumiem, tad īstenībā mūsu viedokļi nav nemaz tik ļoti atšķirīgi, diezgan tuvu īstenībā. Runājot par uh, medikamentiem, tad uh, šeit ir nepieciešams gal galā vienoties par tādu risinājumu, kas uh, uh, noteikti neizjauktu līdzsvaru, bet nodrošinātu tīru ūdeni. Komisijai šeit kopā ar ekspertiem ir labs risinājums panākts, taču es uzskatu, pēc tam, ko es esmu šodien dzirdējis, un arī iepriekš esmu dzirdējis, un arī no padomas, ko es dzirdu, varbūt pagaidām vēl nav pienācis īstais brīdis attiecībā uz vīnas kvalitātes normām. Runājot šeit par ūdens politiku, mums jāņem vērā, ka šis ir sektors, kas ir ārkārtīgi dārgs mūsu valstīm un reģioniem un kas prasa milzīgas investīcijas, tāpēc es noteikti gribētu, lai mēs šos jautājumus risinātu un ņemtu vērā, protams, arī reģionu vajadzības. Ja pašā laikā es uzskatu, ka uh, rezultāti, kas būs no mūsu piedāvātās vides politikas, noteikti būs ārkārtīgi pozitīvi. Tie ietekmēs gan vides kvalitāti, gan arī veselības kvalitāti. Tiek runāts par nepieciešamajām investīcijām, bet noteikti arī šo jautājumu var skatīt ļoti pozitīvi. Runājot par resursu politiku, par uh, ūdens politiku. Uh, Mm, šie uh, aspekti noteikti iekļaujas Eiropas Savienības 2020. gada uh, stratēģijā. Mūsu mērķis ir, lai būtu pieejami tīri kvalitatīvi vides resursi visiem, visām personām un, un uzņēmējdarbībai. Redzēsim, kā tagad uh, mm, risināsies situācija un jautājuma risināšanas starp dažādām politiskajām uh, partijām un redzēsim, ko darīs padomu. Mūsu mērķis, protams, ir, lai viņi kustētos uz priekšu, lai piedāvātu savus risinājumus un lai galu galā mēs varētu atstāt pēc sevis tādus, tādu ūdens kvalitāti, lai mums nav jākaunās. Un par to mēs visu noteikti turpināsim diskutēt. Vēlreiz paldies jums par diskusijām un pavisam drīz mums ir ēna referents sanāksme. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tad turpiniet strādāt ar prieku pie šī ziņojuma. Grozījums var iesniegt līdz 7. novembrim 12.00, 28. novembrī paredzēts balsot vides komitejā un janvārī plenārsēdē. Labi. Nākamais darba kārtības punkts, sestais. Savienības civilās aizsardzības mehānisms. Un tagad lūdzu mūsu referente Elizabeta Gardinī. Lūdzu. Sī, grācie, senjor prezidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Atļausit arī man sveikt mūsu kolēģi Klāsas kundzi, kas tika ievēlēta. Tātad sveicu viņu. Un Tagad par civilās aizsardzības mehānismu Eiropas Savienībā. Kā mēs redzējām, viena kolēģa pirms brīža runāja par plūdiem viņas valstī. Un es gribētu arī teikt, ka pašlaik, kad es ar jums runāju, precīzāk vakar, mums mm, bija Florencē Pirms 47 gadiem eh, arī plūdi, kur bija daudz upuru, daudz postījumu eh, Florences pilsētā. Vēsturiskais un arhitektūras mantojums tik, stipri tika sabojāts, un es domāju, ka ir jāatgādina to saucamos dubļu eņģeļus, kas nāca no visas Eiropas, no vis, ne tikai no Itālijas, no visas pasaules, kas ieradās Florencē, lai glābtu šo vēsturisko mantojumu, cilvēcis mantojumu. Un šie cilvēki nāca palīgā iedzīvotājiem, <clears throat> kuri patiešām um, bija ļoti smagi skarti. Neaizmirsīsim visu to, jo Tās ir atmiņas par to, kas noticis pagātnē, bet tāda veida lietas notiek arī šodien sakarā klimata izmaiņām, un mums, protams, nāksies saskarties ar šāda veida parādībām aizvien biežāk. Mums ir jābūt gribai, pārliecībai, vēlmei darīt vairāk, mums jau ir pieredze, pieredzes kapitāls, kurā mēs varam dalīties un līdz ar to rast nepieciešamo drosmi, lai rīkotos labāk un rīkotos vairāk. Vispirms gribu pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Eh, bija 226 eh, grozījumi, kas tika iesniegti, un tie ir eh, grozījumi, kas parāda veikto darba apjomu. Tie ļaus labāk definēt šo likumdošanas priekšlikumu, lai tas būtu efektīvāks. Grozījumi mums ļaus nonākt pie konkrēta un efektīva instrumenta. Nu, lielos vilcienos, lai vienkāršotu un lai runātu īsāk, jo svarīgākais šodien, manuprāt, ir uzklausīt jūsu priekšlikumus, jūsu piezīmes, jūs nākat no dažādām valstīm, dažādām politiskajām saimēm, bet Mēs varam sagrupēt trijās jomās problēmas. Pirmkārt, tie ir grozījumi, manuprāt, kas vērsti uz to, lai teksts būtu skaidrāks. Tie ir precizējumi, eh, retorika šajā likumdošanas priekšlikumā, lai izvairītos no jebkāda veida pārpratumiem. Un tie ir grozījumi, Eh, kur ir runa par tādiem konceptiem kā valsts eh, suverenitāte, vietējā dimensija, klimata izmaiņas, grozījumi, kas attiecas uz semantiku, bet tie nemaina pašu dokumenta dabu. Šie grozījumi labāk ļauj saprast, par ko mēs te runājam. Tiesniec papildus skaidrojumu un ļauj redzēt, kādas ir mūsu bažas un kādā virzienā mēs dodamies. Otra kategorija tie ir grozījumi, kas eh, vēsti, lai nu, tā saldinātu šo priekšlikumu. Tie ir grozījumi, ko es ņemšu vērā, jo tie acīm redzot ir grozījumi, kas eh, slēp leģitīmas bažas. Es ceru, ka mums izskatīšanās laikā izdosies pārvarēt e, grūtības, mierināt šīs bažas un raizes. Un to darot, es esmu pārliecināta, ka mums izdosies uzlabot šo priekšlikumu. Vispārīgi runājot, šie grozījumi rada iespēju, ka pašreizējais status quo ir pilnā mērā pietiekams un nav nepieciešams vēl spērt kvalitatīvu soli, ko daži no mums tomēr vēlētos. Te tiek aizstāvēta doma par to, ka Eiropas Savienībai nebūtu jāiejaucas dalību valstu atbildībā. Un ir arī trešā grozījuma grupa, kuri gluži otrādi aicina pastiprināt šo priekšlikumu un uh, virzīt to tālāk. Un starp šiem grozījumiem es minētu tos, kur prasīts papildus finansējums transportam un kur piešķirta lielāka uzmanība sagatavošanās darbiem. Ja jūs izskatīsiet visus grozījumus kopumā, tad jāsaka, ka uh, uh, tie ir vērsti uz to, ka nu, tie ir vienisprāts visi grozījumi, ka e, mums nevajag e, piešķirt papildu kompetenci komisijai, nevajag varbūt e, dažām dalību valstīm izmantot vienkārši citu valstu labo gribu. Apvienoš, līdzekļu apvienošanā mēs vēlamies, lai dalību valstis varētu efektīvāk pārvaldīt dabas katastrofas, lai mēs palīdzētu viens otram. Uh, Mūsu mērķis šeit parlamentā ir vienoties par nostāju, kas būtu atbildīga, kas ņemtu vērā dažādas bažas, kas pastāv mūsu vidū, un mēs ļoti labi zinām, ka Eiropas pilsoņi gaida, gaida vairāk Eiropas. Tā ir viena no retajām jomām, kur Eiropas pilsoņi grib vairāk Eiropas, tie šī joma. Uh, kad tiek prasīts vairāk Eiropas, mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju un aizmirst, ka Eiropai jābūt solidārai, tai jābūt vienotai ģimenei. Šis mehānisms, manuprāt, ir lieliska iespēja, lai ļautu ieekonomēt līdzekļus vienlaikus, pretojoties dabas katastrofām, kas kļūst aizvien biežākas. Un šādas Katastrofas eh, atstāja spēcīgu ietekmi, un viena pati dalība valsts nevar sagatavoties. Nu, ja nu vienīgi nebūs veiktas milzīgas investīcijas, un te piekritīsiet, mēs saskaramies ar prasību pēc solidaritātes Eiropā, un es tik tiešām ceru, ka Eiropas parlaments varēs vienoties, uh, jo runa ir par nelielu soli, bet svarīgu soli, lai mūsu līdzpilsoņu dzīve kļūtu drošāka. Līdz ar to es vēlreiz pateicos kolēģiem, un es esmu gatava jūs uzklausīt, lai raudzītos, kāda ir jūsu reakcija, un es eventuāli atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tāda būs. Paldies! Okay, labi, paldies, Lūdzu, Teiloru skundze! Um, thank you, Chair. Um, first... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vispirms gribētu norādīt, ka šajā ziņojumā ir vesela rinda pragmatisku izmaiņu, kas noteikti šo mehānismu uzlabo. Un ir eh, daudz grozījumu, to varbūt ir pārāk daudz, lai katru no tiem komentētu, varbūt pateikšu dažus vārdus par tiem, kas man šķiet īpaši interesanti. Šūmaņkonga uh, komentāri par eh, aktīvu izvietošanu Eiropas eh, aizjūras teritorijās būtu jāsaglabā. Varbūt, ka šo priekšlikumu varētu padome izvērtēt detalizētāk, bet es domāju, ka šeit interesants ir tieši humanās palīdzības aspekts. Estrēlas Konze ir uh, nākus klajā ar veselu rindu labiem priekšlikumiem, tīpaši attiecībā uz Eiropas reaģēšanas centru ārkārtas situācijās un riska kontrolas plāniem. Es gribētu ieteikt tiem, kas šo centru vēl nav apmeklējuši, aiziet un apstīties tiešām, ko viņi tur dara. Hasijas kungs grozījumi arī ir pozitīvs papildinājums. Uh, Rosija kunga grozījumi daži bija ļoti konstruktīvi. Uh, Eh, no kuriem tomēr eh, vienu es gribētu noraidīt, kas ierosina visus šos pasākums padarīt eh, par brīvprātīgiem. Tāpat vajadzētu izvērtēt to, vai vēl joprojām tie daudz priekšlikumi, kas ir brīvprātīgi šajā mehānismā, mm, tiešām būtu pamatoti. Nu, šķiet, ka šis mehānisms ir balstīts uz to, ka ikviena dalība valsts uh, aktīvi iesaistās sadarbībā, sniedz informāciju Es eh, gan nesaprotu, kāpēc kā dalībvalsts gribētu izstāties no šī mehānisma, bet tomēr šis īpašais uzsvars uz brīvprātības principu varētu veicināt to, ka uh, tiek ļāprātīgi izmantota, te, izmantot, teiksim, citu līdzdalība un tādējādi dalībvalsts kļūtu par šiem freeriders vai braucējiem, kas nemaksā biļeti. Tālāk, kas attiecās uz obligāto riska kontrolas plānu ieviešanu un līdzdalību mehānismā kā tādā, to visu vajadzētu noteikt kā obligātu prasību. Paldies! Um, es jau gribēju Estrēlas kundzei uh, dot vārdu. Tagad lūdzu Edīta Estrēla, uh, S&D grupas vārdā lūdzu. Obrigada, Sr. Prezidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jautājums ir par to, lai palielinātu palīdzības biežumu, ņemot vērā pieaugošo katastrofu skaitu. Katastrofas ir aizvien postošākas, kā sestdien mēs, kā, kā, kā mēs redzējām uh, Sandiju, ASV un uh, citos reģionos, tas ir saistīts ar klimata izmaiņām, ar urbanizāciju un vides iznīcināšana. Līdz ar to vajag piešķirt prioritāti preventīvajai politikai un lai katastrofu pārvaldības mehānismi kļūtu efektīvāki. Un to šis priekšlikums arī cenšas izdarīt. Mūsu grupa ir iesniegusi vairākus grozījumus, lai uzlabotu priekš, komi, Eiropas komisijas priekšlikumu. Un vienlaikus mēs gribētu dot atbildi uz mūsu pilsoņu gaidām, kas absolūtajā vairākumā vēlas, lai būtu Eiropas politika civilās aizsardzības jomā, kas iekļautu uh, arī risku kartogrāfiju un pastiprinātu sadarbību starp dalību valstīm, runājot par risku pārvaldību. Preventīvajiem pasākumiem jāiekļauj ne tikai sarakstu, bet arī risku kartogrāfiju kā arī atjauninātus pārva, risku pārvaldības plānus, vienlaikus ņemot vērā risku izvērtēšanu reģionālajā un vietējā līmenī. Mēs vēlamies, lai tas viss varētu stāties spēkā līdz 2014. gada beigām, runājot ar Eiropas ārkārtas rēģēšanas spējām. Uh, nepieciešams reaģēt horizontāli, tātad organizēt iespēju izvērtēšanu loģistikā. Nepieciešams raudzīties arī, kādas ir tās katastrofas, kas atstāja nelielu ietekmi, un, manuprāt, vajadzētu izveidot eh, līdzekļu rezerves, lai cīnītos pret meža ugunsgrēkiem. Mēs domājam, ka ir svarīgi paredzēt arī tādus iedrošināšanas mehānismus dalību valstīm, kas nodot savus līdzekļus brīvprātīgi visu rīcībā, lai mums būtu re, Eiropas rēģēšanas spēki, kas būtu stipri. 40% no izmaksām, attiecināmajām izmaksām, tiks ņemti vērā, bet vajadzētu, lai tas būtu 80% no visām izmaksām, kas saistītas ar identifikāciju un trūkuma novēršanu. Mēs uzskatām tāpat, ka Eiropas finansējuma palielināšana nedrīkst rosināt dalību valstis samazināt savus ieguldījumus nacionālajā līmenī. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai dalību valstis saglabātu to pašu finansējumu līmeni, uh, un to pašu ambīciju līmeni. Mūsuprāt, ir svarīgi arī dzene garantēt caurskatāmību līdzekļu izmantošanā. Un šī iemesla dēļ nepieciešama pilnīga caurskatāmība dalību valstu stratēģijā nepieciešami labi definēti kritēriji, lai mēs varētu formulēt ieteikumus, lai nostiprinātu to Eiropas Savienības sagatavošanās līmeni. 263 eh, grozījumi ir iesniegti, un līdz ar to mēs domājam, ka būtu liederīgi, lai referente izstrādātu priekšlikumus kompromisa grozījumiem, ko mēs, protams, analizēsim un ceram, ka galīgais priekšlikums būs atbilstīgs, kas dod atbildi pilsoņu gaidām. Paldies! Paldies! Un Desūsa kungs. Obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu sveikt mūsu referenti Elizabeti Gardīnī par ziņojumu un par to, ka izdevās identificēt problēmas, kas saistītas ar civilās aizsardzības mehānismu Eiropas Savienībā. katastrofu skaits un smagums pieaug, ir aizvien vairāk dabas katastrofu, kas saistītas ar klimata izmaiņām, kas saistītas ar vidas efektiem un citu veidu lietām, un tas atstāja ietekmi ne tikai uz cilvēkiem, bet arī uz uh, materiālo mantojumu un kultūras mantojumu. Es domāju, ka mums jāizskata kompromisa grozījumi, līdz ar to gribētu dalīties dažās būtiskās idejās, kas ir mūsu grupai un kas ir atspoguļotas mūsu grozījumos. Neietekmējot dalību valstu pienākumus, gan iekšējā līmenī attiecībā uz pilsoņiem, gan pienākumus attiecībā uz citām dalībvalstīm, kas jau pastāv, mēs domājam, ka koordinācija katastrofu gadījumā nevar notikt eh, tā uz ātru roku, katrā gadījumā atsevišķi, mums ir jābūt gataviem katru reizi, kad notiek kāda katastrofa. Tā tad nepieciešama laba koordinācija Eiropas līmenī un nepieciešama integrēta, efektīva atbilde Eiropas Savienības līmenī. Ir svarīgi, lai mēs varētu salīdzināt pastāvošo praksi risku pārvaldības jomām. Ņemot vērā, ka preventīvie pasākumi ir pienšķirīgi, un šeit runāja par ļoti plašu jomu. Mm, tāpēc šodien nav iespējams iedziļināties visās detaļās šai problēmai, bet pasvītrošu preventīvie pasākumi ir ļoti svarīgi, tāpēc tam jāintegrē arī ārkārtas rēģēšanas spējas. Ar Neietekmējot valstu suverenitāti, Eiropas Savienībai jābūt līdzekļiem, kas ļautu rīkoties efektīvāk novēršanas jomā un konkrētajā darbībā. Šim mehānismam jābūt solidāram mehānismam, mēs pilnībā piekrītam, bet es gribētu tomēr piebilst, vienu jautājumu, kas man ir šķiet svarīgs. Solidaritātes mehānismam ir jābūt eh, humānās palīdzības un civilās palīdzības mehānismam. Tas nenozīmē, ka dažos gadījumos, kad mēs konstatējam, ka pietrūks civilo līdzekļu un līdz ar to ir nepieciešams izmantot armiju, Tam jābūt, protams, iespējamam, bet jebkura vēršanās pie militārajiem spēkiem, pie bruņotajiem spēkiem, ir tāda, kurai jābūt subordin subordinētāji ar civilajām iestādēm un nevar būt autonoma uh, militāro spēku iesaistīšanās. Šī iemesla dēļ mēs esam iesnieguši divus grozījumus, kas tieši ar šo jautājumu arī saistīti. Proti, ka vienmēr nepieciešama civilā kontrola par eventuālu armijas iesaistīšanos. Tas ir, ja tas ir absolūti nepieciešams. Nu, es vēl neesmu izsmēlusi savu runas laiku, man šķiet. Danke, Frau Vorsitz. Paldies. Mig kort her, og for jeg behøver jo ikke at skulle gentage. Um, runāšu īsi jo nav nepieciešams atkārtot, ka nepieciešams runāt par preventīvajiem pasākumiem, koordināciju, praksi un tā tālāk. Mēs visi esam vienisprātis par integrēto risku pārvaldību, kas balstīta uz risku analīzi, bet mūsu satraukums ir saistīts ar subsidiaritāti. Tostarp, runājot ar, par virkni pasākumu, kas sniedzas tālāk nekā kas pateikts 186. pantā. Atkal komisija tiek dotas pilnvaras attiecībā uz Eiropas atbildes mehānismu. Mēs gribētu šo situāciju nedaudz samazināt, jo mums šķiet, ka vajag respektēt kompetenci, ko piešķir līgums. runāt par transportu un loģistiku, mēs domājam, ka simtprocentīga Eiropas Savienības finansējumam piešķiršana varētu novest pie tā, ka dažas dalību valstis, nu, tā teikt, izstājas no spēles finansēšanas jomā. Mēs esam pret. Ir arī būtisks budžeta pieaugums, ko piedāvā pati komisija. Uh, Un noslēgumā gribētu teikt, ka mēs sveicam šo priekšlikumu, ja tas paliek samērīgs un ievēro gan veselo saprātu, gan līguma satvaru. Un starp citu nepieciešams, lai šis projekts dotu pievienoto vērtību un neradītu tikai to, ka Eiropas Savienības dimensija aizstāja valsts dimensiju. Mēs priecājamies, ka varam eh, debatēt par kompetencijām priekšlikumu. Paldies, Rosbahas kundzei, tagad Pēterlekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man rodas sajūta, kā referente ļoti labi saprot, kāda ir situācija, viņa zina, kas ir nepieciešams un saprot arī, kas ir iespējams. Tāpēc arī sirsnīgi sveicu viņu par to, ka ir tapis ļoti labs ziņojums. Un tas skaidri parāda uz to, ka civilā aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Jo notiek plūdi, notiek citas katastrofas, un arī mūsu iedzīvotāji gaida no Eiropas Savienības, ka tā palīdzēs šādās situācijās. Mums ir nepieciešams atvēlēt uh, pienācīgus līdzekļus mūsu budžetā un ir jāsaprot, ka arī dalību valstīm, protams, ir jābūt uh, saviem līdzekļiem šādām situācijām, katastrofām un ir nepieciešams šos līdzekļus izmantot pēc iespējas racionālāk, lai nebūtu nekādi sarežģīti birokrātiskie projekti. Attiecībā uz finansējumu, kas ir nepieciešams tad, kad uh, līdzekļu ir maz. Man ir divi priekšlikumi attiecībā uz grozījumiem, un tagad runāšu par 46. grozījumu. Šeit tiek runāts par. A, nē, nē, atvainojiet, es runājuši tagad par grozījumu numuru 259. Te ir runāts par to, ka katastrofa nešķiro robežas, tāpēc ir nepieciešams strādāt saskaņā ar mūsu principiem un vērtībām, un ir nepieciešams palīdzēt valstīm, arī jāpalīdz kandidātu valstīm un tām valstīm, kas būtu potenciālas kandidātu valstis, bet neiekļaujas mūsu kaimiņa attiecību politikā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams iekļaut visas valstis kas saņem iestāšanās palīdzību un partnerības instrumenta palīdzību. Paldies! Paldies, priekšsēdētā! Vēlos pateikties Gardinī kundzei par ziņām projektu. Manuprāt, tieši runājot par civilo aizsardzību, ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties Eiropas Savienības līmenī. Ja mēs paskatāmies uz Eirobarometra datiem, tad cilvēki tiešām mm, saka, ka viens no Eiropas Savienības mērķiem ir palīdzēt krīzes situācijās. Un skaidrs, ka katastrofas nešķiro uh, robežas un tāpēc ir jāsadarbojas Eiropas Savienībā. Protams, ir arī dalībvalstu atbildība, tas ir absolūti skaidrs. Mūsu politiskā grupa taču atbalsta ideju, ka jā, nav Eiropas Savienības līmeņa koordinācijas un nav uh, kopīgo kritēriju, tad mēs neko daudz nevarēsim panākt. Un tāpēc arī šeit dalību valstīm jābūt uh, pietiekami arī precīziem, jā, jāstrādā uz priekšu, jāpriecājas, protams, par to, ka mēs šeit varam komisiju, mēs varam lūk komisiju izstrādāt kopīgo direktīvu. Referente kopumā papildinājusi komisijas priekšlikumu, ņemot vērā ieviešanas uh, aktus vai deleģētos tiesību aktus, un par to tiek runāts arī. Būtu jau labi, ja, mē, ja mums būtu vēl precīzāki kriteriji. Un būtu nepieciešams šeit iekļaut vēl tādus papildu punktus, negaidīt līdz komisija nāks klajā ar saviem variantiem, uh, un lai tad mēs izmantosim savas tiesības iebilst. Labāk būtu darīt visu uzreiz pareizi, nevis vienkārši tā, ka nododam komisijai uh, visas tiesības, un tād mēs, protams, izmantosim tiesības iejaukties, varbūt labāk uzreiz piedāvāt to, ko mēs paši vēlamies, bet kopumā priekšlikums ir ļoti labs. Paldies! Liels paldies Dēbera kungam, un tagad lūdzu komisijas pārstāvi Dasa kungs. Lūdzu! Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties uh, komitejai un referentei un deputātiem par to, ka atbalstījāt mūsu priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa iesniegto grozījumu ir lasāmi pozitīvi un to mērķis ir uh, uh konsolidēt un uh, pastiprināt šo priekšlikumu. Komisijai tas ir ļoti svarīgi, jo šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments piedalās uh, koplēmumu pieņemšanas procedūrā par šo tēmu. Tādēļ arī ļoti svarīgi, lai viedokļi tiktu saskaņoti. Otrkārt, Tas ir īpaši svarīgi mums tādēļ, ka tas pilnībā atbilst Eiropas Savienības pilsoņu rūpēm un bažām, jo Eirobarometra aptājas liecina tam, ka pilsoņu vairākums atbalsta šos priekšlikumus. Un visbeidzot, jūs mums esat nepieciešami, lai uh, izlīdzsvarotu uh, mēģinājumu padomē vainot šo priekšlikumu. Tādēļ ar nepacietību gaidu iespēju turpmāk uh, arī strādāt pie šī jautājuma kopā ar jums. Uh, veidojot vienot nostāju sarunās. Gribētu pieskarties atsevišķiem konkrētiem jautājumiem. Vispirms gribētu pasvītrot to, ko Gardīnī kundze teica par patreizējo situāciju, kur nav apmierinoša pēc mūsu domām. Tā nav apmierinoša tādēļ, ka e, riski pieaug un daudzkārt tiek pieminētas klimata izmaiņas un to radītās katastrofas. Bez tām parādās pilnīgi jauni riski kas e, nav pietiekami izvērtēti un, piemēram, saules vētru ietekme uz sabiedrības. Domāju, ka šis jautājums būtu jāpēta detalizētāk, lai mēs būtu tam gatavi. Un iespējams, ka to nav iespējams izdarīt dalībvalsts līmenī. Tādēļ, es domāju, uh, maksimāli efektu varam iegūt strādājot Eiropas Savienības līmenī. Tālāk par uh, vulkānisko pelnu radītajām krīzēm, kas var radīt pilnīgi neparedzamas sekas. Tālāk Sandī vētra ASV ir skaidrs piemērs tam, kādēļ ir nepieciešams rīkoties un rīkoties nekavējoties. Tajā pat laikā, protams, ir jāatcerās e, ierobežotās budžeta iespējas, kas tomēr vēl jo vairāk liek sadarboties šo jautājumu risināšanā, un mums ir jāmeklē izmaksu efektīvāks veids, kā kontrolēt šos riskus un uh, likvidēt uh, katastrofu radītās sekas. Tādēļ komisija vairāk ierosina pievērsties profilaktiskajam darbām, plānošanai un piesaistīt uh, resursus, uh, likvidējot katastrofu sekas. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu priekšlikumi neparedz atbildības noņemšanu no dalību valstīm. Gluži pretēji, likumdošana civil aizsardzības jomā ir Eiropas Savienības dalību valstu prerogatīva, bet šis priekšlikums pilnībā balstās uz subsidiaritātes principu ievērošanu. Mēs gribētu aicināt dalību valsts uzņemties vēl lielāku atbildību šajā jomā, nodrošinot, ko to civilās aizsardzības sistēmas ir piepiekami gatavas reaģēt uz katastrofu radītām sekām. Bez tam mēs augstu vērtējam Eiropas parlamentu gatavību ieturēt stingru nostāju šajā jautājumā. Līdzīgi kā Teilors eh, kundze, es gribētu pasvītrot brīvprātīgās līdzdalības aspektu mehānismā kopumā un piesaistot līdzekļus. Domāju, ka šeit mums ir jāizlīdzsvaro uh, sadarbības paredzamība un plānošana no vienas puses tajā pat laikā saglabājot dalību valstu atbildību un sadarbības brīvprātīgo dabu. Bet te ir jāatrod zelta vidusceļš, kas ļauj mums, kas ļautu mums rīkoties eh, paredzamāk un plānot labāk sadarbību. Bez tam mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu pieeja būtu balstīta uz riska izvērtēšanu. Un komisija šeit ir pietiekami elastīga attiecībā uz uh, procesu struktūrēšanu un konkrētiem pasākumiem, bet informācijas apmaiņa ir svarīgs izējas punkts. Mums ir jāzina, kā dalībvalsts vērtē savu, savus riskus un uh, kā tās ir gatavas rīkoties, ja šie riski iestājas. Tālāk attiecībā uz brīvprātīgo līdzekļu atvēlēšanu. Es domāju, ka šeit finansējums arī tīpaši svarīgs. Dalībvalstu aktīvu uh, brīvprātīga atvēlēšana un apvienošana joprojām saglabājas kā atvērtais jautājums, tīpaši attiecībā uz šīs sadarbības finansēšanu. Dalībvalstu līdzdalībai vajadzētu būt atbildīgai. Ja runājam par transportu finansēšanu, tad šeit ir tīpaši svarīgi to ņemt vērā, jo tās ir izmaksas. Uh, no kām ir atkarīga dalība valstu līdzdalība šajā sadarbības kopumā, un parasti šīs izmaksas netiek iekļauts dalība valsts civilās aizsardzības budžetos. Kad dalība valsts gatavo savus civilās aizsardzības budžetus, tad eh, tās paredz uh, to izmaksu sekšanu, kas saistīts ar katastrofu saku likvidēšanu savā teritorijā, bet tās nekad nav ņēmušas vērā izmaksas, kas varētu rasties palīdzot citām valstīm likvidēt katastrofas radītās sekas. Vienīgais iespējamais veids, kā atrisināt šo situāciju, ir, piemēram, šādi radušās transporta izmaksas pārnest uz Eiropas līmeni. Vispēcot, morālā kaitējuma risks arī ir jāņem vērā un uz to ir jāraugās nopietni. Mēs negribam radīt tādas sistēmas, eh, kas eh, aicinātu dalību valsts pārāk paļauties uz solidaritāti, bet tajā pat laikā esam iekļāvuši normas, kas pārēdz lielāku caurskatāmību uh, dalību valstu informācijas apmaiņas procesā, identificējot riskus, izvērtējot tos. Tāpat mēs atbalstām dažu jūs pieminēto koleģiālās pārbaudas priekšlikumus. Tālāk par Eiropas Savienības finansētajiem aktīviem mēs esam ierobežojuši šo priekšlikumu attiecībā uz noteiktiem aktīviem. Tie ir mazas varbūtības un augstas ietekmes riski. Tie riski, kuru novēršanā patreiz netiek veikts pietiekams investīcijas un kur varbūt nav jēgas dalību valstīm katrai individuāli investēt šo risku novēršanā. Tie ir tādi riski, pie kuriem mums ir jāstrādā Eiropas līmenī un kur būtu jādomā par izmaksu kopīgu sekšanu. Es domāju, ka tie bija galvenie aspekti, ko gribēju uzsvērt. Noslēgumā gribētu pateikt divas lietas. Vispirms liels paldies par sniegto atbalstu, un otrkārt atbalstu Teilors kundzes teikto, tas ir, ka monitoringa un informācijas centrs darbojas ko, Eiropas komisijas paspārnē, un ja jūs gribat iepazīties ar šī centra darbību, tad noteikti var to apmeklēt. Un īsumā tikties ar šī centra darbiniekiem. Es domāju, tas ļauj cilvēkiem labāk izprast, ko praktiski veic cilvēki šajā centrā. Paldies! Thank you very much, Mr. Das. Paldies, Dasa Gongs! Un tagad lūdzu mūsu referenta Gardīnī kundze. Sī, grācie, sarom. Paldies, priekšstādātāji, runāšu ļoti īsi. Liels paldies par šo ļoti interesanto diskusiju. Manuprāt, visi runātāji pateica svarīgas lietas, un es praktiski visiem arī varu piekrist. Gribētu atgriezties pie tā, ko teica komisija. Tā pateica vārdu līdzsvars, lai atrastu līdzsvaru, eh, ko mēs visi gribam. Esmu pārliecināta, ka, lai kādas arī būtu mūsu bažas un šaubas, mēs to dājam visi vienā virzienā. Esam vieno, vienā fāzē. Un esmu ļoti optimistiski noskaņota. Ceru, ka mums izdosies ātri nonākt pie vienošanās, pie ideju konverģences. Estvēlas kundzes priekšlikumi un citi kolēģi, kas teica, ka vajadzētu sagatavot tādus grozījumus, kam visi varētu piekrist. Uh, mēs varētu arī tikties, lai paskatīties viens otram acīs, lai padziļinātu to vai citu jautājumu, precizētu iespējams kaut ko. Un es to saku Rozbahas kundzei. Neraugoties uz viņas bažām, man jāsaka, ka mēs esam vienotos domās par mērķiem, kas jāsasniedz. Un es domāju, ka mēs varēsim nu, nonākt pie vienota kopsaucēja. <clears throat> Pirms gada Es atgādinu uh, Japānas dabas katastrofas, un tagad um, viesuļvētas Sendija. Nu, mēs saprotam, ka vieni paši, vienas pašas valstis nevar stāties pretī tam. Un nebija iespējams paredzēt šīs katastrofas valstīm. Un pat lietas, kas ir neiedomājams, dažkārt mēdz notikt un tāpēc mums ir vajadzīga citādāka pieeja. Un šķiet, ka status quo pašreizējais nevar būt risinājums. Tas ir tikai starta punkts, balstoties uz kuru mums ir jāvirzās tālāk un jādomā par nākotni. Mēs zinām arī, ka padome eh, nāk ar vēstījumiem klajā, pat ja komisija dažkārt ir um, izteikusi prieku, ka Eiropas um, parlaments ir nams, kas uz, uzklausa visus pilsoņus. Bet nu, tieši mums ir eh, jānodot tālāk šīs pilsoņu bažas. Ne tikai vienkārši tādas starpiestāžu lietas jāizskata. Jebkurā gadījumā pateicos visiem, kas runāja, un mēs turpināsim šo darbu, lai nonāktu pie um, konsensa. Mēs esam redzējuši virkni pilotprojektu, kas ir gana labi izdevušies. Te jādomā par ārkārtas rēģēšanas spējām, teiksim, vasaras ugunsgrēku gadījumā. Un e, šādi pilotprojekti ir bijuši, un mēs nevaram pamest novārtā savu teritoriju, jau teiksim, no nākamā gada mums, protams, nu, iestāsies tāds savu veidu tukšums, jo šie pilotu projekti ir izbeigušies, un tad līdz ar to tukšums šajā ārkārtas rēģēšanas spēju attīstībā. Mums jārēģē ātri, jāstrādā labi, un es ceru, ka nu, to, to gaida arī mūsu pilsoņi, kam mēs nedrīkstam likt vilties. Paldies, um. Paldies Gardini kundze! Ir paredzēts uh, um, 28. novembrī balsot komitejā un 15. panta ziņojums kopā ar deve komiteju. Un nākamais darba kārtības punkts ir grozījuma izdarīšana direktīvā 36 EK par profesionālu kvalifikāciju atzīšanu par administratīvo sadarbību, izmantojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Izklausās ļoti gari un necaurskatāmi, taču došu tagad vārdu atzinumu sagatavotājai. Tā ir mūsu kolēģe Vaisgerberes kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties mūsu ēnu referentiem par labu sadarbību daudzos jautājumos. Kopā mums ir 83 grozījumi iesniegti, un lielākoties es varu arī atbaldi, atbalstīt šos grozījumus, jo šeit tiek piedāvāta iespēja uzlabot komisijas priekšlikumus. Uh, taču daudzos gadījumos, uh, lai gan uh, nebija viegli vienoties, mēs varējām piedāvāt desmit konsolidētos priekšlikumus, un galu galā mēs vēl saīsināsim tādēļ, ka mēs pateicotiem šiem konsolidētajiem grozījumiem, mēs varējām panākt labus risinājumus, daudzos gadījumos tie bija kompromisi, un pēc tam, kad goja nobalsoja pār, tad gal galā tomēr atteicās balsot pār, un gal galā varējām izveidot šos konsolidētos grozījumu priekšlikumus. Runājot par kompromisiem, es arī runāšu tagad par katru atsevišķi. Pirmkārt, vēlos ļoti sirsnīgi pateikties sekretariātam. Paldies Romano kundzei. Mēlos pateikties arī maniem uh, un darbiniekiem par lielisku sadarbību, jo pateicoties tam ir panākti lieli, lieliski risinājumi. Runājot vispirms par valodu zināšanām, kolēģi te piedāvājuši ļoti labus grozījumus. Šeit es runāju par konsolidētiem grozījumiem 1, 9 un 10, un te ir iekļauti daudzi aspekti. Ir ļoti svarīgi pateikt, ka daudziem kolēģiem arī, kas strādāja uh, komitejā attiecībā uz medicīnas sektoru ir ļoti svarīgi, lai veselības aprūpes sektorā valodu zināšanas būtu lieliskas, jo mums ir bijuši gadījumi pagātnē, kad tieši tādēļ, ka trūkst valodu zināšanu, tika apdraudēta uh, pacienta veselība. Tieši tāpēc esam šeit iekļāvuši C1 līmeni kā valodu zināšanu prasību līmeni. Jā, protams, tas ir līmenis, kas ir diezgan nopietns, bet te pašā laikā vēlreiz teikšu, ka mēs šeit runājam par medicīnas darbiniekiem. Tāpēc ieņem vērā šī situācija. Mēs šeit esam piedāvājuši uzlabojumus komisijas priekšlikumam. Ir jāmeklē risinājums tādām valstīm kā Beļģija un Luksemburga, kur ir vairākas oficiālas valodas, un tāpēc esam šobrīd piedāvājuši uh, tādu risinājumu, ka ir jāpārbauda tās valodas zināšanas, kas tiek runāta konkrētajā reģionā. Piemēram, Flāmijā ir attiecīgi tā ir flāmu valoda, Valonijā tā ir franču valoda, un tas ir tas, ko piedāvāja mūsu kolēģis Prepulsa kungs. Šie grozījumi, kas ir konsolidētie grozījumi 1, 9 un 10, tos atbalsta gandrīz vai visas politiskās grupas. Pagaidām tikai Alde nav paudusi savu viedokli un kreisais spārns komunisti. Pār dokumentiem par izglītību šeit ir kompromisi 2 uh, un 4 mm, visas politiskās grupas atbalsta, atskaitot komunistus. Un šeit tiek runāts, šeit tiek runāts par to, ka ir nepieciešams atzīt uh, profesionālo kvalifikāciju, un tas notiek pēc dalībvalsts pieprasījuma. Un, un tikai, jā, ir šis pieprasījums, tad notiek dokumenta, izglītības dokumenta pārbaude, un tas savukārt iet cauri attiecīgajiem uh, attiecīgajām organizācijām, un to var pārbaudīt tad uh, atbilstoša iestāde. Pēc viena gada dalību valstīm ir tiesības veikt atkārtotu pārbaudi, lai uh, varētu pārbaudīt, vai visi dati joprojām ir spēkā, un tā ir cieši atkal saikne ar pacientu drošību. Tiek uh, sākotnēji runāts par diviem gadiem, tagad ir viens gads, un lai izskatās, kā arī paliks viens gads, un man šeit nav nekāda iebildumu. Attiecībā uz licenču vai atļauju viltošanu. Te ir piektais un sestais kompromiss. Šie konsolidētie grozījumi arī tika atbalstīti, gan arī visas politiskās grupas atbalsta, un tieši attiecībā uz medicīnas profesijām ir ļoti svarīgi, lai būtu iespējams tiešām pārbaudīt uh, kvalifikāciju. Tāpēc šeit jebkāda viltojuma ir ārkārtīgi nopietni. Šeit esam piedāvājuši konkrētu laiku. Uh, tā, lai dalību valstis varētu pārbaudīt kvalifikāciju un lai būtu iespēja pieprasīt no valsts, kas ir izdevusi izglītības apliecinošo dokumentu, pieprasīt papildu informāciju. Jo mērķis, protams, ir, lai Eh, risinātu šo situāciju. Un eh, tiešām šis laiks ir vajadzīgs, lai varētu veikt pienācīgu pārbaudi, lai nesanāktu tā, ka vienkārši tādēļ, ka nav iespējams pietiekami ātri pārbaudīt dokumentus, cilvēkam tiek atteikts. Pastāv arī tāds regulējums, ka atļauja tiek piešķirta tikai uz laiku, un šeit atkal tiek ievērot mobilitātes prasība. Nākamais aspekts saistīts ar uh, pacienta piekļuvi. Šeit dalību valstis attiecībā uz veselības aprūpas darbiniekiem, viņi var individuāli pārbaudīt, un arī pacientam var būt tiesības pārbaudīt. Un šeit mēs arī runājam par kompromisu, jo mans priekšlikums bija diezgan plašs sākotnēji. Es nolēmu, ka attiecībā uz veselības aprūpes profesijām labāk nepiedāvāt šādu piekļuvu, taču tad mūsu kolēģis Perelio piedāvāja, ka varbūt labāk būtu risināt cita veida regulējumu, un manuprāt, šobrīd kompromiss, kas ir panākts, ir ļoti veiksmīgs. Tālāk runāšu par nākamo jautājumu, kuri nepieciešams vēl pakomentēt, un tas ir jautājums par uh, medicīnas māsām un uh, veselības aprūpētājiem. Un tas ir konsolidētais grozījums astoņi. Vairākas politiskās grupas varēja atbalstīt šo grozījumu. Par šo jautājumu bija ļoti daudz grozījumiem, grozījumu, un no dažādām politiskajām grupām nāca šie grozījuma priekšlikumi. Un pirmkārt pieminēšu, ka šeit mēs nerunājam par tādu tīri vācu diskusiju, Mēs runājam par to, kā uh, šis palielinājums no 10 līdz 12 gadiem, piemēram, Nīderlandē, jo katra otrā uh, medmāsa no Nīderlandes nevar pierādīt 12 uh, gadu izglītību. Taču Nīderlandē strādā uh, ļoti kvalificētas medmāsas. Viņiem ir lieliska profesionāla izglītība, tāpēc arī ļoti labprāt uh, medmāsas no Nīderlandes tiek pieņemtas darbā citās valstīs. E, kaut kas līdzīgs arī Slovākijā un Ungārijā. Šobrīd ir tā. Un arī Austrijā un Luksemburgā savukārt ir šī duāla izglītība. Šobrīd ir tā, ka Eiropā pastāv iespēja divos veidos iegūt veselības aprūpētāju izglītību. Viens variants - 12 gadi, pamati, 12 gadi vidus, vidusskolas izglītība, un, un tad tālāka izglītība vai arī 9 klases skolā, un tad attiecīgi pārējo laiku var iegūt, pārējo laiku var mācīties arotskolā vai kādā citā koledžā. Uh, Un uh, tur savukārt ir iespējams iegūt duālo izglītību, tātad divas izglītības, un tāpēc arī šeit dažāda veida risinājumi. Uh, daudzos gadījumos aprūpētājiem tiek piedāvātas ļoti daudzas nodarbības tieši teorijā, un citās valstīs savukārt izglītības sistēma ir pavisam savādāk. Nekādā gadījumā nesaku, ka tur ir zemāka kvalitāte, bet uh, Daudzos gadījumos ir ļoti nošķirta teorija un prakse, un prakse savukārt eh, vispār tiek piedāvāta pašās pašās beigās, citās valstīs varbūt ir pavisam savādāk. Un rezultāts ir tāds, ka abos gadījumos ir panāks mērķis. Un šī duāla izglītība ir ļoti veiksmīga, tīpaši tādās valstīs, kur šī uh, Eh, kur šī izglītība eksistē, Nīderlandē, um, Austrijā un Luksemburgā šāda sistēma eksistē, un tur, piemēram, jauniešu bezdarba līmenis ir ļoti zems. Un pastāv tagad ideja, ka varētu šo priekšlikumu eksportēt. Komisija šobrīd, manuprāt, izdara nopietnu kļūdu. Viņi vēlas uzlabot izglītības saturu, bet šeit viņi koncentrējas tikai uz skolas izglītību. Šeit runājot par, tiek runāts par to, kāds ir nodarbību saturs, taču priekšlikumā nav pietiekami ambiciozo variantu. Šobrīd e, ir tāda problēma, ka ir koncentrācija tikai un vienīgi uz uh, skolas līmeņa izglītību. Ir nepieciešams tad pārbaudīt šo risinājumu, taču ne komisija, uh, Nē, arotbiedrības speciālisti nav pārbaudījuši pagaidām šo priekšlikumu. Jā, protams, mēs vēlamies panākt uh, mobilitāti, taču šai, šīm valstīm tas nozīmē, ka tiek radīta mākslīgā barjera un mobilitāte tiek ierobežota. Mēs esam piedāvājuši kompromisu un konsolidētajā grozījumā tas ir atspoguļots. Es domāju, ka šobrīd priekšlikums ir labi attīstīts Un kom kompromiss šobrīd ir šāds. Vismaz desmit gadu izglītība. Un tas nozīmē, ka ir dažas valstis, kas piedāvā šo garāku izglītību, tātad minimāli desmit gadi. Un tas, tas nekādā gadījumā neierobežo tās valstis, kas piedāvā garāku izglītību, lai iegūtu šo kvalifikāciju. Un Robirenas kundzes grozījumā arī par to ir runāts. Viņa piedāvā 16 gadu izglītību. Un tas savukārt nozīmē to, ka jaunieši nekādā gadījumā nebūs tie, kas šajā uh, darbā strādās, jo ir nepieciešams vēl iegūt vai nu arodu izglītību, vai nu augstākā līmeņa izglītību. Un tad vēl ir dažādi citi priekšlikumi, tiek pat uh, sadalīts sadalīt izglītību attiecībā uz teorijas stundām un prakses stundām. Vēlos aicināt pilnīgi visus kolēģus, lai jūs atbalstītu šos konsolidētos grozījumus. Es runāju tieši par astoto konsolidēto grozījumu. Ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka mēs nekadā gadījumā nevēlamies izjaukt jau esošo izglītības sistēmu un nevēlamies arī panākt situāciju, lai dažās valstīs vairs nav aprūpes personāla. Un tāpēc uh, Un mēs IMCO varam sūtīt tādu skaidru signālu, un pēc mūsu diskusijas šajā komitejā mēs varējām konstatēt, ka, š, ka mūsu signāls ir skaidrs. Vēlreiz teikšu paldies par sadarbību, un mēs dažos, dažos aspektos varējām vienoties, dažos aspektos bija diezgan sarežģīti vienoties. Galu galā, protams, eh, liksim uz balsošanas un redzēsim rezultātu. Jā, liels paldies Aņē Vaisbergai. Greiz šobrīd vairāk deputāti ir pieteikušies runāt, un Jārod Berendes kundze, Mario Pirilo, Paranovas kundze, Janaku Takisas kundze, nē, bet viņi ir prom, Rosbachas kundze un Edīte Strella. Tad vēl Zēberkungs, Florence kungs, Pēter Līse, un Dagmara Rodberena un nu Edīte Strela. Tagad lūdzu Korina Lepāša. Tātad Korina Lepāša būs pēdējā. Bet tad lūdzu, cienījamie kolēģi, runājiet īsi, jo mums ir uh, Asas Vestlundes vēl ziņojums un nav daudz laika par to runāt. Tagad lūdzu Perilo. Grācie, prezidente! Paldies, priekšstādātā kungs! Gribu pateikties referentei, kas ir padarījusi lielisku darbu. Manuprāt, te ir izdevies nonākt pie vienošanās ar ēnu referentiem, kas ir iesnieguši kompromisa grozījumus, par ko politiskās grupas lielā mērā var vienoties. Bet paliek vēl jautājums par vispārējo medicīnas māsu izglītību. Svarīgs jautājums. Daudzi grozījumi at, vērsti uz to, lai saglabātu desmit gadu eh, mācības ilgumu, pirms specializēties kā medmājaslēm. Skolas izglītība un eh, laika palielināšana uz 12 gadiem varētu, to varētu pamatot ar to, kas notiek medicīnas sektorā, bet uh, Šis palielinājums uz 12 gadiem do, ļautu dot atbildi uz kompleksākām tehnoloģijām, kas ienāk mūsu ikdienā un tā tālāk. Sineko nav nosacījums, lai nonāktu pie medicīnas māsas izglītības. 77. gadā definēts. Kopš tā laika daudzas dalība valstis, 24 no 27, vismaz ir uzskatījušas, ka vajag to vajag minimālās prasības pielāgot attiecībā uz piekļuvi profesijai. Un komisija pēc, pēc 12 gadiem nosaka šo termiņu medicīnas mācas sagatavošana un saskaņo to ar SAO un Pasaules veselības organizāciju, kas abas iesaka minimālo vecumu 18 gadus, lai varētu eh, piekļūt eh, medicīnas mācas izglītībā. Tie ir būtiski elementi eh, veselības aizsardzības sistēmā, un šiem cilvēkiem jāuzņemas milzīga atbildība. Tāpēc viņiem nepieciešama attiecīga mentalitāte un attiecīgas spējas, lai varētu interpretēt pacientu vajadzības. Es aicinātu kolēģus padomāt, labi padomāt, ļoti labi padomāt, um, lai mēs īstenotu Eiropu, nu, tādu kādu vajag. Eiropas Savienība, kas ir samazinājusi šo vecumu, pieliek būtiskas pūles, lai adaptētu savas valstu normas. Mums vajadzīga tāda Eiropa, kur mums būtu labāka līdzās pastāvēšana. Paldies! Paldies, Lūdzu, Parvanovas kundze! Thank you, President. Uh, would... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Vesgarbers kundzei par centieniem panākt kompromisu svarīgākajos jautājumos. Katrā ziņā mums ir svarīgi, lai pacientu drošība tikt likt pirmajā vietā, kad runājam par uh, medicīnas darbinieku profesionālo kvalifikāciju. Alta grupas vārdā atbalstām kompromisu risinājums no 1 līdz 7 un 9, uh, eh, kas attiecās uz valodas prasmi un uh, nepielaidu profesijā, ja tas var ietekmēt pacientu drošību. Kā N referenti no Alts grupas es neatbalstu astoto un desmito konsolidētos grozījumus un gribētu paskaidrot. Desmitais grozījums maina nosacījums attiecībā uz valodas kontroli. Uh, pakļaujot to vienkārši savstarpējās atzīšanas prasībām visās profesijās, ne tikai uh, medicīniskās, eh, medicīniskā personāla profesijā. Mēs uzskatām, ka šī redakcija ir pretrunīga, jo tiek pieminēts samērīguma princips, tajā pat laikā tiek noteikti ļoti augsts minimālais standarts C1. Uh, kas ir pilnīgi nepamatoti, ja mums ir vienā normā šie divi principi, kas novestu pie nesamērīgas, nesamērīga ierobežojuma vai šķēršļa šīs profesijas praktizēšanā. Ja mēs prasām C1 uh, valodas prasmes līmeni veterināru palīgām uh, vai elektriķim uh, vai lauksaimniecības tehnikas operatorām. Tas būtu nepamatot. Kas attiecās uz astoto grozījumu, es atbalstu prasību par 12 gadu izglītību medmāsām, jo mums ir jāgarantē vienādas spēles nosacījumi profesionālajām medmāsām visā Eiropas Savienības teritorijā, jo tas ir principu un vienlīdzības jautājums no vienas puses, un otras puses tas nodrošina pacientiem drošību un aizsardzību. Šeit netiek pārkārts subsidiaritāts princips, jo Vācija, piemēram, kurai ir divas izglītības sistēmas mēdmās specialitātes iegūšanai, var tikt saglabāts uh, nacionālā līmenī, bet minimālā profesionāla kvalifikācija attiecībā uz vispārējo izglītību nodrošināt nepieciešamo briedumu un nepieciešamo vispārējās izglītības līmeni ģimēm, medmāsām, kas ir jebkuras veselības aprūpas sistēmas stūrakmenis. Es domāju, ka nav nepieciešams atgādināt, ka lielākā daļa medmās profesionāla organizācija aicina mūs saglabāt 12 gadu izglītības prasības. Gribētu pieminēt eh, šeit eh, Eiropas medmās medmāsu asociācija, Eiropas eh, medmāsu studiju studentu asociācija, un gribētu teikt, ne tikai Vācija, bet arī citās valstīs eh, ir divas paralēlās medmāsu izglītošanas sistēmas, un tām ir iespējams iekļauties šīs direktīvas eh, prasībās. Bet tajā pat laikā es saprotu, ka ir medmāsas, kurām nav pat vidusskolas izglītības. Un tās nav pabeigušas, tās nav ieguvušas vidējā līmeņa izglītību, līdz ar to tām nav iespējams tālāk iegūt arī bakalauru grādu vai maģistra grādu. Valsts, kurās ir šāda situācija, var izmantot īpašas apmācību programmas medmāsām, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam apdraudēt uh, citu medmāsu konkurēt spēju tirgu. Un visbeidzot, es uzskatu, ka konsolidētā astotā grozījuma vai citu grozījumu pieņemšana, kas pazeminātu obligātās izglītības prasības līdz desmit gadiem, būtu uh, pretrunīgs. Es domāju, mums vajadzētu fokusēties uz pacientu aizsardzību un sabiedrības veselību. Paldies! Paldies! Ēnu referenti visi ir izteikušies. Āna Rosbaha nav uh, ēnu referenti, viņi ir, viņa pārstāv uh, ēnu referentu. Mēs jau trešo reizi diskutējam par šo jautājumu. Ņemiet vērā, ka Vestlunda ziņojums arī vēl ir jāizdiskutē, un tāpēc tagad es ierobežošu laiku. Lūdzu, koncentrējieties un runājiet par lietu. Un 1 minūte 30 sekundes ir tas maksimālais laiks, ko es jums. Jūs piedāvāšu, lai uh, izteiktos. Un tagad lūdzu Anna Rosbaha. Thank you, Chair, and I have... Paldies, priekšsēdētāji, un es uh, runāšu arī Kudakijas kundzes vārdā. Viņa grib pateikties referentei jo šis atzinums uzskatāms par ļoti labu izējas punktu šī jautājuma tālākai diskutēšanai, un referenti ir tiešām um, būtiski piestrādājis, lai mūsu grupas viedoklis tiktu iestrādāts kompromisa grozījumos, kā jau Kudakis kundze norāda iepriekšējā viedokļa apmaiņā. Viņai galvenās rūpes ir par valodas jautājumu un par brīdināšanas sistēmām. Valstu valdība Es atvainojos, eh, tikšanās laikā Strasbūrā viņi norādīja, cik ļoti svarīgi ir iekļaut normas, eh, kas nodrošinātu šo normu piemērošanu. Daži kolēģi ir ierosinājuši, ka šie obligātie izmēģinājumi projekti varētu radīt uh, paralēlas izglītības sistēmas. Katrā ziņā ir ļoti svarīgi atcerēties, ka medicīnas darbinieku nolaidība vai nezināšana var eh, novest pie cilvēku upuriem. Tādēļ šeit licens, licencēšanas sistēmā ir jābūt ļoti uh, caurskatāmai, objektīvai, tajā pat laikā ar augstām prasībām. Gribu aicināt atbalstīt mans iesniegto grozījumu 33. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Aņē Vēstbergerai Un vēlos atgādināt to, ka mūsu iedzīvotāji no mums sagaida, ka mēs pārbaudam izglītības sistēmu tā, lai tiešām varētu nodrošināt savstarpējo atzīšanu. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībā būtu mobilitātes programma, tad tiešām ir svarīgi, lai būtu pienācīga kvalifikācija. Katrai dalību valstī ir tiesības nodrošināt savu izglītības sistēmu, piemēram, šī dola sistēma, kas jau tika piesaukta. Uh, Un varbūt dažas citas izglītības sistēmas varētu pamācīties no tām sistēmām, kas ir veiksmīgas. Un tad, protams, rodas jautājums, jā, tiek strādāt šādā profesijā, bet citā valstī, kā tiek nodrošināta savstarpēja atzīšana. Par astoto grozījumu vēlos teikt, ka ne jau visi atbalsta to. Mēs šeit runājam par tādu vispārīgu izglītību. Uh, Vispārīgo izglītību var iegūt ne tikai skolā, bet vispārīgo izglītību var iegūt arī interešu klubos un grupās un tā tālāk. Un tāpēc arī, manuprāt, nepietiek ar to, ka tiek runāts par uh, tādu praktisku izglītību. Ir dažas valstis, kurās eksistē uh, desmit gadu pamatizglītība un pēc tam praktiskā izglītība, un tāpēc uh, vēlos teikt, ka šajās valstīs viss ļoti labi funkcionē un nav nepieciešams šeit pārkāpt subsidaritātes principu. Un tad varēsim nodrošināt labu uh, piekrišanu astotajam grozījumam. Florence Gongs, reka viņš nāk iekšā. Nē, viņš atsakās. Tagad lūdzu Pēter Līse. Jā, paldies priekšsēdētāji Folsnera Kongs. Uh, Paldies arī Āņē Vaisgerberei par to, ka viņa ļoti nopietni strādā. Es tagad runāšu tieši par astoto konsolidēto grozījumu. Manuprāt, šeit tiek risināts vairākas šaubas, piemēram, pār minimālo vecumu. Manuprāt, tas ir ļoti saprātīgi. Lai tik tiešām cilvēkam būtu o, minimālais vecums, noteiktais vecums, līdz var strādāt o, medicīnas aprūpē. Eh, bet es domāju, ka Eiropas parlamentam savukārt nebūtu tiesību noteikt minimālo skolas līmeņa izglītību. Tāpēc arī mēs varam šeit koriģēt šo jautājumu, vai nu komisija to var darīt, vai vēl kaut kādā citā veidā. Parvanovas kundze, mums šeit ir uh, juristu atzinums, un viņi skaidri mums pasaka, kā mēs uh, varam vai nevaram drīkstam grozīt uh, sistēmu dalību valstīs. Mēs šeit runājam ne tikai par savstarpēju atzīšanu Un ja komisijas priekšlikums paliek spēkā, tad tās dalība valsts, kurās eksistē duāla izglītība, šī sistēma būs jāmaina. Tāpēc arī par to ir ļoti nopietni jādiskutē. Tāpēc esmu absolūti pārliecināts, ka kvalitatīva izglītība ir um, ir saistīta tieši ar šo praktisko pusi. Vai nu pirms tam cilvēks eh, skolā ir eh, mācījies 10 vai 12 gadus, manuprāt, tas nav tik svarīgi. Daudz svarīgāk ir tas, ko cilvēks ir ieguvis tieši šajā praktiskajā daļā. Es pats esmu ārsts un es esmu. Um, uh, ieguvis, protams, gan vidusskolas izglītība, gan tālāk. Un atsevišķos gadījumos, tad, kad es jau sāku strādāt, konstatēju, ka medmās izglītība ir ļoti teorētiska lieta, tāpēc arī man šis priekšlikums nepatika. Lūdzu, Rotbērendes kundze. Labi, es eh, runāšu angliski, lai atbildētu arī par Vanaus koncei. Man astotais eh, grozījums eh, šķiet būtiski svarīgs visai šajā likumdošanai, bet es domāju, ka ir pilnīgi nepareiz domāt, ka uh, mums ir jādomā par to, lai māsa, medmāsai būtu iespējams iegūt maģistra vai baklaura grādus. Domāju, tas ir pilnīgi nepareizi. Uh, jo pretējā gadījumā mums būs eh, medmās un ārsti, kuri nespēs nodrošināt eh, normālās ierastās eh, medmās darbības, piemēram, slimnīcā. Katrā ziņā, ja jautājums nebūtu tik nopietns, tad es varētu uzskatīt to par komisku, bet to, ko Pīters Līsa teica, svarīgi ir tas, kas praktiski tiek apgūts, un man ir svarīgi, lai eh, šie cilvēki būtu ar eh, vidējo izglītību. Tieši tādēļ, piemēram, Vācijā 16 gadu vecumā cilvēks var, piemēram, iestāties eh, koledžas tipa profesionālajā skolā. Bet mums ir jādomā, ka, ja mēs gribam pieļaut to, ka medmāsas pārvietojas Eiropas Savienības dalība valstīs un savus pakalpojumus, mums ir jādomā par atbilstošo kvalifikāciju atzīšanu. Finantamā. Obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšstādātāji. Šeit runa ir par diezgan pretrunīgu punktu šajā astotajā konsolidētajā grozījumā, jo runa ir par prasībām, kas pastāv dažādās dalību valstīs. Ir dalību valstis, kur obligātais apmācības ilgums ir 12 gadi, vienalga vai runa ir par mehāniķi, mēdmāsu, uh, automobīļu pārdevēju, ja obligātā apmācība skolē 12 gadu, <clears throat> tad nu, samazināt šo periodu nav pamatoti. jo tas nozīmētu, ka ir iespējams samazināt apmācības ilgumu pamatapmācību medmāsai. Mums nepieciešams tur, arī turpmāk būt prasīgiem. Protams, profesionālā pieredze <clears throat> ir svarīgs jautājums. Un nepieciešama specifiska apmācība. Tas ir piemērojams arī citām profesijām, ne tikai medmāsām. Nevajag pazemināt obligātās apmācības ilguma visām profesijām. Ja tas notiks, tad vajadzēs pievienot papildu apmācību, bet es domāju, ka mēs uh, nu, tomēr runājam par minimālo 12 gadu ap apmācību visām profesijām. Kris Dēvis, paldies priekšsēdētāji, es sekoju šai diskusijai mazliet tā kā no ārpuses un es skatos, kas šobrīd notiek apvienotē karalistē, un šeit tiek izteikta prasība, ka dalība valstī, ka Eiropas Savienībā ir jābūt medmāsām attiecīgai izglītībai. Manā valstī, kā šķiet, medmāsas kļūst par, par tādiem tā kā ārstiem īstenībā kvalificētiem. Man patīk šī doma. Manuprāt, ir tiešām pareizi, lai medmāsām ir pamatizglītība un lai viņi iegūtu tieši medmāsu kvalifikāciju un tad savukārt iegūstot praktisko pieredzi, tā lai varētu pēc tam iegūt papildu kvalifikāciju, papildu kvalifikācijas kategoriju. Savādāk es tiešām nesaprotu, kāds ir labums no tā, ka tiek iegūta, piemēram, izglītība ģeoloģija un pēc tam cilvēks strādā pēc medmāsu. Labi, paldies, un tagad lūdzu mūsu referente Aņa Vaisbergere. Jā, paldies priekšēdētāji. Izteikšos pavisam īsi. Mēlos tagad runāt par konsolidētiem grozījumiem. Pavisam īsi vispirms Parvanovas kundzes teiktais. Viņa teica, ka lielākā daļa izglītības grupu ir par to, lai varētu uh, palielināt izglītību līdz 12 gadiem. Mēlos teikt, ka uh, ārotbiedrība Vācija, Verdi, kas tieši pārstāv uh, uh, medmāsu tiesības, ir pret šo palielinājumu, jo šādā veidā daudziem jauniešiem nebūs iespējas iegūt uh, attiecīgo pieredzi. Nēlos arī skaidri un gaiši pateikt, ka kompromiss, kas šobrīd atrodas 8. konsolidētajā grozījumā, nekādā gadījumā nenozīmē, ka tām valstīm, kurām ir uh, ja kuram ir paredzēta izglītība garāk par desmit gadiem, uh, ka kaut kas ir jāmaina, ir visas tiesības palikt pie esošo sistēmas. Nu, es nezinu, varbūt Eiropas Savienībā ir ļoti saprātīgi tiem, kuriem ir cita veida uh, izglītība, lai mēs no viņiem pieprasītu tagad, ka tagad ir jāiegūst obligāti 12 gadu izglītībai, tikai tad jūs drīkstat kaut ko tālāk darīt. Manuprāt, tas ir nav nu, īsti pareizi. Jābūt uzmanīgiem. Un daudzos punktos mēs varējām panākt lielisku vienošanos, un tāpēc arī mēs varam arī pateikt Imko, ko mēs domājam, un tāpēc arī mūsu uh, komiteja jāstrādā kon konstruktīvi. Lielas paldies! Rītdien ir paredzēta balsošana. Mums tagad ir ļoti maz laika, jo tagad vēl ir asa veslunda ziņojums un, un gal galā noteikti varēsim risināt šos jautājumus tā, lai varētu, varētu attiecīgi nodrošināt grozējumus regulā. Labi, un tagad ir astotais darba kārtības punkts, un tad lūdzu Asa Vestlund. Jā. Paldies, priekšsādātāji. Kā jūs zināt, tiek sagaidīts, ka cilvēki zinās, ko viņi ēd. Viņiem jāzina, kas ietilps, teiksim, krēmā, viņiem jāzina, kas ir mēbelēs un tā tālāk. Cilvēki pēc būtības domā, ka kāds ir uzņēmies atbildību raudzīties, lai viņi netiktu pakļauti šāda veida kaitīgām vielām, un mums ir šī atbildība. Ir svarīgi, lai iekšējais tirgus arī darbotos. Francija un Dānija ir izvēlējušās pieņemt valsts likumus, piemēram, par hormoniem, jo Eiropas Savienība nereaģē. Manā ziņojumā svarīgs ir tas elements, kas šodien mēs pietiekami labi zinām, lai varētu rīkoties eh, pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem. Zināšanas ļauj pakāpeniski šāda, šādas traucējuma izraisītājas izņemt no apgrozības. Mēs konstatējam, ka ir aizvien vairāk hormonālo traucējumu cilvēkiem, ir reproduktīvās veselības problēmas, spermatozoīdu kvalitāte pazeminās, ir aizvien vairāk vēža, diabēta slimnieku, sieviešu skaits, kas sirgsta um, krūts uh, vēzi, ir dubultojies uh, kopš 81. gada Lielbritānijā. Uh, protams, ir vairāki cēloņi, kas to var izskaidrot um, - pārtika, stress, uh, nenodarbošanās ar sportu un tā tālāk, bet pēc būtības uh, zinātne ir izpētījusi ka endokrīnās sistēmas traucējuma izraisītāji ķīmiskās vielas spēlē savu lomu. Vai pastāv saikne starp specifiskām vielām un slimību? Nē. Ma slimības var rasties krietni pēc tam, kad ir bijusi pakļautība šo vielu iedarbībai. Uh, Un jebkurā gadījumā vēl pirms uh, dzimšanas augļa attīstībā 13. nedēļa nav tas pats, kas 16. nedēļa. Endokrīnās sistēmās traucējumi izraisītāji darbojas pat ar ļoti nelielām devām, un efekts varbūt reizēm ir spēcīgāks no nelielām devām. Sievietes un bērni ir īpaši ievainojamas grupas šai ziņā. Un um, tā kā sievietes, kas um, spēj radīt pēcnācējus, ir ļoti svarīgs elements, tad mums nu, šī, šīs grupas ir jāaizsargā. Ir tiesa, ka celtniecības materiāli, piemēram, ir svarīgs elements. Visi izmanto vienas un tos pašus materiālus, vienas un tās pašas mēbeles, tāpēc ir nepieciešami ļoti precīzi un stingri likumi. Jābalstās uz uh, drošības principu un zināšana nepietiekamība nevar attaisnot. Vajadzīgi kopīgi kritēriji, lai definētu endokrēnās sistēmas traucējumu izraisītājus, nepieciešams veikt testus, lai zinātu, kādi ķīmiskie produkti ir šie traucējumu izraisītāji. Eiropas Savienībai jāuzskata, ka šeit runa par bīstamām vielām, kuras pakāpeniski vajag izņemt no apgrozības un aizstāt ar citām. Un importētājiem ir jāpierāda, ka viela ir droša. Nevis valsts iestādēm, kam jāpierāda, ka tās ir bīstamas, kā tas ir šodien. Vajag ierobežot pakļautību, ir tīpaši jauniešu pakļaušanu šim, šo vielu iedarbībai, vajag nost, pastiprināt noteikumus arī pārtikas nozarēm nepieciešami strikti noteikumi tekstilu izstrādājumiem, nu, kas saskaras ar ādu un celtniecības materiāliem, jo šie materiāli ļoti ilgā laika posmā paliek eh, kā tādi, kas iedarbojas uz mums. Praktisks jautājums, un vēršu uz to ēnu referentu uzmanību. Angļu versijā ir kļūda, tas jāņem vērā. Ceturtajā punktā nepieciešams teikt uh, hazard assessment, nevis risk assessment ir liela starpība. Lūk, es domāju, ka tas ir viss, ko es gribēju jums pateikt. Paldies! Īpaši Emīlijai Romano un Romarkam maniem palīgiem, un tagad es labprāt uzklausīšu ēnu referentus, kā arī visus pārējos, lai varētu uzlabot ziņojumu. Paldies! Dank, Osa. Paldies, Osa! Tagad lūdzu Krista Klāsa. Paldies Vestlundas kundzei par šo ziņojumu. Jā, mēs šeit diskutējam mazliet līdzīgi, kāda tika diskutēts par ūdeni. Varbūt lieta, kuru mēs ne līdz galam varam aptvert, jo tiek runās par dažādām jaunām vielām vai arī grozījumiem, izmaiņām, kas tiek, kas notiek vidē. Un, protams, tāpēc arī mēs mazliet esam nobežējušies un daudz jautājumu. Uh, Un uh, ir tāds uh, vispārējais uh, noteikums, ko, ko nesaprotu, ko nezinu, to nēdu. Un uh, vienmēr, ja mēs vienmēr tā darītu, respektīvi darītu tikai to, ko paši saprotam, tad nekur tālu nebūtu tikuši. Tāpēc jautājums vienmēr ir par to, cik daudz riska ir nepieciešams inovācijām. Un tas nozīmē, ka mums ir jāpiedāvā tādas sistēmas, kas paredz tālējošo skatienu, endokrīnas vielas var ļoti nopietni situāciju mainīt, izmantojot gan augaisardzības līdzekļos, gan arī ūdenī ievadot, bet ir jāsaprot, ka ir arī citi, citas vielas, piemēram, kā hormoni, kas atrodas sojā vai kafijā. Un tas, protams, nu, dara mūs ļoti bažīgus, piemēram, uh, runājot kaut vai par zivīm, par to, ka tādēļ, ka zivis ir piesārņotas, tad uh, palielinās arī vēža saslimstība cilvēku vidū. Un komisija šobrīd tiek piedāvāta, uh, pie, tiek gaidīts no komisijas, ka līdz 2012. gadam tā, tā pārskatīs risinājumi tīpaši attiecībā uz endokrīnām vielām, uh, auga aizsardzības līdzekļu direktīvā un biocīdu direktīvā, un tas ir saistīts ar mūsu sistēmām. Un šeit mēs esam zinātnēji pauduši ļoti konkrētu lūgumu. Mēs, protams, varam pieprasīt dažāda veida pētījumus, lai izslēgtu vispār jebkāda veida, mm, jebkāda veida apdraudējumu, bet tā tas nebūs. Un daudzos gadījumos pastāv iespēja konstatēt, eh, konstatēt dažādas nelabvēlīgas vielas gan eh, mm, ūdenī, gan arī citur. Par piekto punktu vēlos teikt par kaitējumu. Manuprāt, šobrīd nav iespējams eh, visus kaitējumu parametrus atrisināt. Jautājums, protams, arī par to, ko īsti nozīmē organisms, kas nekaitē videi un organisms, kas kaitē vidē, kas ir normas, normai atbilstošs organisms, jo m, mm, dabā taču nav tā, ka ir viena norma un pārējie neatbilst normai. Un tad, attiecīgi, kā cilvēks var noteikt normu un kā var pateikt, kas nav attiecīgi nenormāls. Tātad tiešām mums šeit ir nepieciešams izvērtējums, kas ir zinātniski pamatots un politiski pieņemams. Un tad ir ļoti svarīgi, lai šeit būtu uh, attiecīga, attiecīgs pamats. Jautājumi, kas ir saistīti ar ietekmi uz vidi un jautājumi, kas ir saistīti ar to, kā organismi uzvedās, bet ir svarīgi, lai tas notiktu dabiskajā vidē, nevis uh, mēģinē, jo tad, protams, nevar pareizi spriest. Un ir nepieciešams saprast arī, kā šīs vielas iedarbojas viena uz otra. Ir vielas, kas ir daudz aktīvākas par citām, tāpēc ir jābūt individuālajam riska izvērtējumam. Ietekme uz, uh, iz, uz veselību, uh, kas nāk no hormoniem, protams, ir ļoti nopietna. Te pašā laikā mēs nedrīkstam pārāk ātri kaut ko risināt. Nepietiek ar to, ka kāda laboratorija pasaka, ka šeit ir uh, slikta ietekme un ar to pietiek un var gadīties, ka cita laboratorija to nemaz neapstiprinā. Sanāk vienkārši tā, ka uh, izskan plaši sabiedrībā šī slikta ziņa, bet pēc tam tā netiek apstiprināta. Ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, kad mēs vērtējam. Es tiešām uzskatu, ka ir ļoti svarīgi izmantot tās izvērtēšanas metodas, ko apstiprina arī uh, Pasaules veselības organizācija Korina Lepāša lūdzu. Nē, nē, nē, Atvainojiet, ēna referents vēl. Anna Rosbacha vēl pieteicies, Šalda Moza kundze, Šlutera kungs un Lārena kungs, kundze. Un tas arī būtu viss. Vēl kāds gribētu? Lūdzu. Dann haben wir alle Redner. Okay. Corinne Lepage. Merci, merci, Monsieur le Président. Paldies, paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirms gribētu pateikties Vestlundas kundzei par lielisko darbu, kas neapšaubām ir solis pareizā virzienā, bet kam, manuprāt, vajadzētu vēl tik detalizētam vairākos punktos. Vispirms, es priecājos, ka piesardzības princips tiek atgādināts un norādīts. Es domāju, ka jācenšas atgriezties pie tā, kāds ir uh, piesardzības princips, nevis eh, kariķēt visu to. Ir skaidrs, ka ja riski ir noteikti un noskaidroti, tad ir piesardzības princips. Mēs vienkārši to piemērojam. Lai prasītu vēl kaut ko papildus elementus, jā, varam prasīt, bet, bet to, kas jau ir noskaidrots, prasīt, nu, man šķiet, kas nav iespējams. Piesardzības princips ir pētniecības princips. Tas nav pret zinātni. Un jauni pētījumi, lai dotu atbildi uz jautājumi, nu, otrkārt, pieejamie pētījumi to ņemšana vērā. Es domāju, ka izmantot modernās un nesenās pētniecības metodas ir laba doma, un to vajadzētu nostiprināt. Es gribu šeit pasvītrot, ka Francijā mūsu veselības aģentūra ir atzinusi nepieciešamību iesaistīties attiecībā uz vairākiem elementiem, tostarp bisfenolu, uh, un aģentūrai ņēmas vērā visus pētījumus, kas likti galdā, ieskaitot ar eksperimentālo protokolu, kas nevienmēr atbilst eh, labai, laboratorijas praksē. Un virkne ekspertu šodien uzskata, ka standartizēti testi varbūt nav spējīgi nos, konstatēt eh, virkni vielu, tostarp endogrinās sistēmas traucējumu izraisītājs. Tas jāņem vērā. Treškārt, pilnībā atbalstu referentes pieju um, ehm, vielām bez robežvērtības. Uh, kur, uh, kas, kad parādās uh, eh, iedarbībā. Šeit ir kombinēts efekts, kokteļa efekts bieži vien, par ko mēs regulāri šeit runājam. Uh, Bet kas ir patiesi jautājums, par ko jārunā? Visbeidzot, referente aicina komisiju sistemātiski pārskatīt likumdošanu nepieciešamības gadījumā piedāvāt jaunu, runājot par uh, riska grupu pakļaušanas, uh, pakļaušanu vielietekmē. Es to atbalstu. Paldies. Merci, Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei par šo ziņojumu par endokrinās sistēmas traucējumu izraisītājiem. Es gribētu skaidrojumu no komisijas puses. Jau gadu vides ģenerāla direktorātā ir prasīts precizēt stratēģiju un zinātniskos un politiskos aspektus saistībā ar endokrinās sistēmas traucējumu izraisītājiem. Un mēs uzzinām, ka komisija ir lūgusi EFSA vēl vienu ziņojumu. Es gribētu zināt, kāpēc ir šāda veida dubultošanās, dublēšanās Viss, kas ir darīts eh, vides ģenerāldirektorātā, veselības, eh, patērta aizsardzību ģenerāldirektorātā, eh, Eiropas ķīmisko vielu aģentūrā, rūpniecības sistēmās un tā tālāk ir virknes sapulču, kas notikušas, un tagad kopš oktobra Komisija atkal prasa EFSA, lai tā darītu to pašu. Ņemot vērā budžeta ierobežojumus, es gribētu, lai komisija paskaidro, kāpēc tāds ziņojums ir lūgts EFSA. Otrs. EFSA ir bijusi virkne interešu konfliktu eh, pavisam nesen. Eh, nu, vajadzētu padarīt skaidrākas šīs eh, aģentūras attiecības ar rūpniecību. Tā tad ziņojuma izaicinājums ir tāds, ka ir ļoti laba definīcija endokrīnās sistēmas traucējuma izraisītājiem. Un uh, salīdzinot ar to, ko jūs klāsas kundze teicāt, ir svarīgi, lai tieši vides ģenerāla direktorāts dalībvalstu eksperti izstrādā plašu, iespējami plašu definīciju. Kāpēc? Tāpēc, ka endokrinās sistēmas traucējumi izraisītāji neatstāja tādu pašu ietekmi kā citas ķīmiskās vielas. Ne jau devas šeit ir indīgas. Šeit, nu, jautājums ir par linearitāti. Mēs konstatējam, ka ļoti mazas devas var uh, izraisīt vielmaiņas traucējumus. Uh, Un te es pievienojos tam, ko teica Lepāžas kundze. Un šeit jau ne tikai piesardzības, bet preventīvais princips jāpiemēro. Ir 700 pētījumi apmēram, kas parādījuši saikni starp eh, dzimumu orgānu deformācijām, neauglību, eh, aptaukošanos, di eh, diabetu, kas saistīts ar endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem. Un ļoti mazas devas atstāja ietekmi. Uh, un šīs kokteļa efekts vēl. Tāda šeit ir pavisam cita zinātniskā paradigma, kas parādās. Un tāpēc ir patiešām jārīpo, ir jārīkojas tā, lai rūpniecības rosinātie produkti, mēs varētu pateikt, vai tie ir traucējumi izraisītāji vai nē. Jārīkojas steidzami, un tas ir svarīgi bērniem un grūtniecēm. Francijā uh, ir, ir izstrādāts, uh, teiksim, likums uh, lai aizliegtu dažas vielas, bet jāiet tālāk, lai, teiksim, um, grūtniecis uh, netiktu pakļautas šo vielu ietekmei. Ziņojums ir ļoti svarīgs, un es gribētu prasīt komisijai, kā šis ziņojums iekļausies tajos soļos, kas jau ir uzsākt Eiropas Savienībā un starptautiskajā līmenī. Visi atzīst, ka endokrinās sistēmas traucējumi izraisīta atstāja ietekmi. Tā tad vai nu mēs piešķiram naudu veselības aizsardzībai, uh, runāt par šiem endokrinās sistēmas traucētājiem, un mūsu atbildībai ir jābūt ļoti lielai, lab, jābūt labai definīcijai un jāvēršas pie rūpniecības vai, teiksim, vielas, ko tie laiž apgrozībā, ir vai nav šie traucētāji, un ja ir, tad vajag tās aizliegt. Verzichtet, dann. Äh, Desus atskata, atsakās Lūdzu Rosbachas kundze, jums ir divas minūtes. tak, formand. Jeg skal undskylde, at vores skyggeordfører ikke kan være. Paldies, priekšstādātāja kungs. Man jāatvainojas mūsu priekšstādātāja vietā, kas nevar būt šeit, un tāpēc es jūs iepazīstināšu ar mūsu grupas nostāju. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums nav pietiekami izsvērts un nav saskaņots ar pēdējiem zinātniskajiem pētījuma rezultātiem vajag, lai mēs vienotos par endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju definīciju. Nepieciešams dot atsaucis uz Pasaules veselības organizāciju, kas definē tos kā tādus, kas rada negatīvu ietekmi. Ziņojumā teikts, ka šāda veida zināšanas ir nepilnīgas, un tomēr tiek izdarīti secinājumi balstoties uz nepilnīgām zināšanām. Mēs uztraucamies par to, ka tiek teikts, ka kaitīga ietekme e, pastāv tikmēr, kamēr nav pierādīts, ka tā nav. Mums, mūsuprāt, jābalstās uz pamatotiem zinātniskiem atzinumiem. Virzīties uz priekšu mēs varam tādā veidā, ka mums būs pieeja, kas balstīta uz riskiem, e, kas ir pierādīti. Mēs ceram, ka šis ziņojums tiks būtiski grozīts. Paldies, Rosbachas kundze. Šāda mazas kundze. Tak for det her, formand. Jeg vil starte med at... Paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirms paldies mūsu referentei par lielisku ziņojumu, kas ir pavisam skaidrs un ir solis pareizā virzienā. Uh, Šeit jārīkojas tūlīt un nekavējoties. Mums ir prasības komisijai, tā es piekrītu. Eh, Rozbahas kundzes uzstāšanās bija nedaudz dīvaina, jo nav nekādu šaubu, ka endokrinās sistēmas traucējumi izraisītāji ir bīstami. Un ir eh, grūti noteikt, kāds ir slieksnis, kāda ir robežvērtība, sākot ar kuru parādās kaitīgā ietekme. Un šī iemesla dēļ es uzskatu, Vestlundas kundze, ka jūsu ziņojums ir lielisks, bet mēs varētu to vēl pastiprināt. Iesniedzot komisijai darbu grafiku, lai izstrādātu stratēģiju un lai rēģētu vienkārši. Un tālāk tad būs jāskatās, vai nebūtu interesanti, ja mums būtu Eiropas centrs, kas nodarbotos ar endokrinās sistēmas traucēm izraisītājiem. Dānijā ir šāds centrs, un es domāju, ka vajadzētu sekot evolūcijai Eiropas līmenī, un šāds centrs uh, varētu izplatīt zināšanas, un tas būtu labi. Bet vēlreiz atkārtoju, tas ir lielisks ziņojums, un tas netiks vājināts, ceru. Paldies, Lūdzu, Šlūter kungs. Taka Åsa par en eh, bra rapport. Un jag vill varna för den diskussion som nu... Es arī varu sveikt šo ziņojumu un gribētu vēst jūsu uzmanību uz debatēm, kas notiek padomē, kas notika padomē. Pašlaik tiek runāts par dažādām ķīmisko vielu kategorijām, bet pēc būtības svarīgi ir tas, lai mēs noteiktu, vai viela ir bīstama, un pēc tam raudzētos, raudzētos eh, kāda ir šī bīstamība. Runājot par definīciju. Nav vienas perfektas eh, definīcijas visai, visiem endokrinās sistēmas traucējiem izraisītājiem. Tāpēc būs nepieciešams pielāgot definīciju, ņemot vērā arī citas direktīvas, kas darbojas šai jomā, Protams, debatas ir visnotaļ sarežģītas. Ir svarīgi, lai tas nepārtaptu par savu veidu in, pašiniciatīvas ziņojumu, jo šeit vajag rīkoties konkrēti. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti patērētājiem sevi aizsargāt. Mēs cenšamies ēst veselīgi, ēdam salātus, tomātus, gurķus, bet tieši šie trīs dārzeņi ir ar vislielāko koncentrāciju endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem. Bet mums ir iespējas, ka mēs ēdam veselīgus salātus. Nu jā, acīm redzot, mēs varam pirkt bioloģiskos produktus, bet būtu labāk, ja mēs aizliegtu šīs vielas. Ir ļoti grūti atrast eh, konservu kārbu bez disfenola. Jā, denke auch, dass Asa Westlund einen sehr guten Bericht gemacht hat. Es uzskatu, ka Veslundas kundze uz, uzrakstīja ļoti labu ziņojumu, ja es pareizi atceros, bija arī uzklausīšana, un es pat biju vienīgais deputāts, kas bija klāt, bet bija tiešām interesanti. No vienas puses eksperti, kas teica, nav nekāda problēma, viss tiek kontrolēts, taču bija arī citi, kas uzdeva jautājumus, un teica, ka īstenībā mums ir jāpiestrādā pie dažiem jautājumiem gan attiecībā uz pētniecību, gan arī uz regulēšanu. Un tāpēc viss, ko mēs šeit vēlamies panākt no komisijas, mēs vēlamies, lai būtu definīcija. Uh, Vestlundas kundzes eh, uzdotais jautājums par trešo pantu, vai mums būtu nepieciešama nevis definīcija, bet, bet drīzāk kvalifi kvalifikācija, klasifikācija. Un tad ceturtajā pantā mēs pieprasam, lai būtu riska izvērtējums. Un jautājums ir par tādu profilakses principu. Un tas nozīmē, ka riska izvērtējumam jābūt vispārīgam, ne jau tikai tur, kur jau eksistē kādas uh, problēmas, bet lai būtu šis, šis profilakses aspekts. Nākamajā 13. pantā tiek runās par rīču. Un tik tiešām ir aizliegums. Un aizvietošanu saskaņā ar rīču procesu. Runājot par endokrīnas sistēmas skaitēkļiem. Mēs noteikti varam turpināt darbu un no komisijas gaidam tagad uh, plānu, kā viņi plāno šo situāciju arī sanāt. Lielas paldies un tagad lūdzu komisijas pārstāvs. Hansen kungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji! Un gribētu pateikties par man doto iespēju uh, izteikties par uh, komisijas uh, darbu pie uh, šīs, šī jautājuma un uh, arī parunāt par EFSA ieguldījumu. Mēs patreiz pārskatām esošo stratēģiju un esam iecerējuši to pabeigt līdz gada beigām, uh, varbūt nākamā gada pašām sākumām, kad mēs tātad izvērtēsim iepriekšējās stratēģijas panākumus. Un tad balstoties uz to nākamā gada pirmajā pusē, kaut kad martā vai aprīlī nākt klajā ar jauno stratēģiju, kas būtu balstīta uz iepriekšējās stratēģijas ieviešanas pieredzi. Tajā pat laikā esam iecerējuši sagatavot arī priekšlikumu kritērijiem un definīcijai, lai noteiktu, kas ir endokrīnās sistēmas, endokrīnai sistēmai kaitīgās vielas. Un jāsaka, pēdējos divos gados mēs esam eh, smagi strādājuši divās grupās, piesaistot arī eh, zinātniekus. Šis darbs pie endokrinās eh, sistēmas eh, traucējumu izraisītājiem noslēdzās ar konferenci, kas notika šī gada vidū. Un konferencē tika izdarīti secinājumi ļoti līdzīgi tiem, kas eh, ir izklāstīti arī ziņojuma ievaddaļā. Un Mēs esam daudzu gadu garumā apkopojuši ļoti daudz zināšanu un informācijas, un tas nozīmē, ka mēs tagad varētu sākt izmantot šo zinātnisko pieredzi, sagatavojot regulējošo ietvēru. Kas attiecās uz EFSA darbību? Es esmu priecīgs, ka man ir iespēja paskaidrot uh, EFSAS darbību, lai nerastos iespējas, ka šeit notiek dublēšanās. Katrā ziņā mēs to tā neredzām. Uh, tas nozīmē, ka mēs uh, komisijā strādājam, iesaistot visus attiecīgos ģenerāla direktorātus un kas attiecās endokrinās sistēmas traucējumu izraisītājiem, tad EFSA darbojas savu pilnvaru ietvaros. Un kas attiecās uz uh, DG Sanko likumdošanas ekspertiem, tad gatavojot likumdošanas priekšlikums, viņu konsultējas ar um, uh, EMS un uh, tad, kad uh, nāks uh, klajā priekšlikums uh, par endokrīnās sistēmas um, traucējumu izraisītājiem pesticīdu kontekstā, tad viņiem bija tāda jākonsultējas ar EFSA. Bet katrā ziņā mēs neesam cenšies nekādā veidā dublēt darbību, tas ir tikai normālais uh, process, atbilstoši kurām tiek realizēts eh, darbs eh, pie endokrinās sistēmas traucējumu izraisītājiem, tīpaši pie likumdošanas, kas regulē šo izraisītāju izmantošanu. Paldies par atbildi! Un tagad es došu vārdu Osēlēs Veslons kundzei. Liels paldies! Paldies visiem, kas izteicās! Diemžēl mums absolūti nav laika padziļinātāja diskusijā. Man ir palikušās divas minūtes, bet mums ir, š, būs šāda veida diskusijas nākotnē, un es domāju, ka ir nepieciešams sekot zinātniskā pētniecība ļoti uzmanīgi, kad mēs uzdodam jautājumus pētniekiem kuri nodarbojas ar endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem, tad, nu, ir ganā šausminoša reizēm situācija. Ir atsauces uz ziņojumiem, ko pasūtījusi to starp komisija, kas runā par pētījumiem, par kritērijiem un tā tālāk. Manuprāt, mums nevajadzētu runāt tik skaidri, bet jādod norādes. Šeit katrā gadījumā jūs redzat, kādā veidā zinātnes pasaule redz šīs lietas. Ir tiesa, mēs konstatējam, ka ir evolūcija cilvēku veselības jomā. Tas nav jau nekas jauns, ne mums, ne, ne citiem. Par to runā jau gadu desmitiem. Līdz šim, diemžēl, nekas nav darīts, lai reglamentētu šo jomu. Ja mēs teiksim, eh, izņemsim BMP no eh, plasmas pudelēm. Nu, ir jālīkojas steidzami, eh, ja mēs gribam būt atbildīgi. Ir tiesa, ka sabiedrība progresē, tad, kad mēs varam aizstāt vienus produktus, kas ir bīstami, ar citiem, kas ir labāki videi un veselībai. Šeit nav opozīcijas starp sociālo progresu un aizliegumu bīstamām vielām. Gluži otrā, tas ir vienots eh, pasākums. Paldies, un ar to diskusiju esam pabeiguši. Grozījums drīkst iesniegt līdz 16. novembrim un vidas komitejā. 18. decembrī mēs balsosim. Un visticamāk plenārsēdē aprīlī nākamgad. Paldies jums visiem, paldies par diskusiju un tiekamies rīt 10.00. Un vispirms tiek balsots par Šnelharda ziņojumu. Som kommer förhandla med dig som... Ja. Vad eh, heter det?